Uh, so, good, good morning, everybody. Godātie kolēģi, labrīt visiem! Atvainošana, ka mēs mazliet eh, esam iekavējuši, bet mēs gaidām Jorgo Kacamar Kakas kungu ierodamies. Bet eh, ņemot vērā to, ka komisija ir pārstāvēta gandrīz pilnā sastāvā, tad uh, publiskā sektora struktūra tīmekļa vietņu pieejamība būtu jāsāk izskatīt. Līdz ar to Cāciman Kakskungam, kad viņš ierodas, būs jāsaprot, par ko mēs jau esam izrunājuši. Rīkosimies sekojoši. Vispirms prezentācija. Es zinu, ka komisija ir pārstāvēta ar ļoti spēcīgiem ekspertiem. Es nezinu, kurš no jums junās, runās Salaskungs kurš varbūt, ka komisijas komanda varētu iepazīstināt ar sevi, un tad arī mēs varētu sākt izskatīt šo jautājumu. Man ir prieks, ka esat tik lielā sastāvā. <clears throat> Labrīt! Mani sauc, es eh, no DJ Connect pārstāvu tos, kur runā par publiskā sektora platformu, un Sola kungs runās par šo priekšlikumu kopā ar mūsu holandiešu kolēģi, un vēl ir arī pārstāvs no, no starpinstitucionālo attiecību nodaļas. Un no Zviedrijas mums ir arī ieradusies Elīna, kas ir nacionālā eksperta šajos eh, jautājumos, Elīna Elmskaimēra. Un visbeidzot, ģenerālsekretāra kolēģis. Nav būtiski, kā sauc, saka Martins. <clears throat> Priekšsēdētājs ļoti jauki, ka jūs esat tik lielā sastāvā. Tagad došu vārdu komisijas komandai, un pēc tam, ja ir kādi jautājumi vai komentāri, tad tos arī uzklausīsim. Tātad komisija vārds jums. Paldies! Es eh, vēlētos eh, sā, rīkoties sekojoši. Nedaudz uzmanības veltīsim slīdītēm, kas jums ir arī papīra formā. Es nevēlos iziet cauri visām, uzsvēršu tikai trīs būtiskākos momentus, un pēc tam uzreiz dosimies pie jautājumu un atbilžu sadaļas, jo visticamākais, ka jautājumi būs, ja eh, uz jautājumiem atbildēt būs jēdzīgāk nekā citu. 25. aprīlī mēs viedokļu apmaiņas laikā organizēsim viedokļu apmaiņu ar ekspertu, kurš eh, izskaidros praktiski un nodemonstrēs, kā tas darbojās. Šobrīd mēs varam par šiem jautājumiem runāt tikai teorētiski. Mēs runājam par struktūra, tīmekļa vietņu pieejamību ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet arī to, kā palīdzēt šiem cilvēkiem. Piemēram, piemēram, eh, ko darīt eh, situācijās, kurās ir trokšņa piesārņojums un līdzīgi. Mēs balstāmies uz iekšējā tirgus likumdošanu, un jau šobrīd ir skaidrs, ka eksistē nacionālo specifikāciju fragmentācija pieejamības aspektā. Ir arī starptautiskas vadlīnijas, kuras sauc par uh, tīmekļa pieejamības vadlīnijām, un patiesībā jebkura dalība valsts var šīs vadlīnijas paņemt un tās piemērot konkrētās dalība valsts vajadzībām. Ir tādas dalība valsts, kuras strādā ar veco versiju, ir tādas, kuras jau ar jauno. Kas tad ir iekļauts komisijas priekšlikumā? Vispirms mēs vēlamies organizēt eh, veselu virkni pasākumu, kas eh, ļaut izvairīties no diskriminācijas. Uh, Mēs paši esam izvirzījuši mērķus un arī padomas secinājumi un ieteikumi dalību valstīm par pieejamības palielināšanu ir tikuši sagatavoti pirms pāris gadiem. Problēma ar īstenošanu ir tāda, ka tirgus vēl nav tam gatavs. Tirgus šobrīd nespēja nodrošināt pietiekami lētas un ilgtspējīgas risinājumus, lai nodrošinātu diskriminācijas izkraušanu. Tātad eh, mēs uzmanību vēršam uz ļoti konkrētām mājaslapām, un pēc tam mēģinam piedāvāt dalību valstīm risinājumus, kas e, būtu pieejami visiem. Ta, šobrīd mēs runājam tikai un vienīgi par publisko sektoru, par privātā sektora mājaslapu pieejamību. Arī mēs e, mēģināsim pie tā strādāt mazliet vēlāk. Jo vai nu, <clears throat> vai nu pircējiem, vai arī konkrētās organizācijas mājaslapu attīstītājiem būs pieejamas mūsu vadlīnijas. Ir tādas, vadlīn, ir tādas dalību valsts, kurām jau ir vai nu likumdošanā iekļauti pasākumi, vai arī kā citādi atrunāts šīs pieejamības eh, nodrošināšana. Šobrīd 21 dalību valsti ir tāda vai cita veida pasākumi. Uh, Mēs eh, raugāmies arī uz to, kāds budžets dalību valstīs ir pieejams šo pasākumu īstenošanai. Starp dalību valstīm ir zināmas eh, atšķirības, un mēs domājam, ka vajadzētu izveidot minimālo budžetu, kurš būtu saistīts ar minimālajām prasībām, kuras mēs izvirzam šīm mājaslapām. Dalību valsts, kurām vēl nav izstrādāta nekāda pasākuma un kuras nedomā piestrādāt pie pieejamības uzlabošanas, tad e, šajās dalību valstī, šīm dalību valstīm mēs piedāvāsim minimālu mājas lapu izveidas pasākumu kopumu. Protams, ka labums e, izmantotājiem būs būtisks un labums administrācijai būs tāds, ka nebūs uh, nepieciešams piedāvāt papildus līdzekļus īpaši tiem, pasākumu, īpaši tiem pakalpojumiem, kur nākotnē ir, kurus nākotnē ir paredzēts piedāvāt tikai un vienīgi tiešsaistē. Un, protams, tas palielinās arī konkurenci, īpaši starptautisko konkurenci, jo dalību valstu normatīvajos aktos par mājas lapu pieejamību uh, Dalību valstīs šīs atšķirības ir būtiskas. Piemēram, šobrīd ir prasības konkrētā dalību valstī, ka kāda kompānija, kura vēlas piedāvāt savu pakalpojumu, tad viņu mājaslapai vajadzētu atbilst konkrētās dalību valsts likumdošanai, un tas tiešām izkropļo konkurentspēju. Tagad eh, pāriesim pie jautājumiem atbildēm, un ar to arī beigšu priekšsēdētājs. Paldies! Cēsimēr Kakas kungs, vai jūs eh, sāksiet, ja vēlaties eh, uzklausīt jautājumus, diskusijas? Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisijas pārstāvim par prezentāciju. Es eh, domāju, ka tas ir atkarīgs no tā, kā mēs to iztēlojamies, bet jebkurā gadījumā man ir ļoti grūti uh, pastāstīt, kā tad uh, tas izskatās un kā to visu varētu uh, parādīt. Šeit ir runa par cilvēkiem, kuriem ir visai ierobežotas iespējas. Piemēram, akliem cilvēkiem ir ļoti grūti um, apskatīt daudzas sabiedriskas mājaslapas, kurās ir iekļautas um, pilnīgi vitāls nepieciešamības sabiedrības locekļiem. Lai to pierādītu, es varu uh, Mm, demonstrēt savu mājaslapu, savu deputāta mājaslapu. To es nedarīšu šodien, bet eh, ir runa par to, kā var pārstrādāt mājaslapas, lai cilvēki ar šādām vajadzībām varētu, varētu šīs mājaslapas pilnīgi normāli izmantot. Pēc šīs diskusijas ar komisiju, eh, pēc viedokļa apmaiņas 25. aprīlī eh, šeit komitejā, Es domāju, ka mēs varētu demonstrēt eh, šādas mājas lapas, lai varētu saprast, ka uh, akliem cilvēkiem ir grūti ar šādām mājas lapām strādāt. Mēs, kā neaklie cilvēki, tad varētu labāk izprast viņu vajadzības un arī varētu saprast, kā mēs varētu aizstāt dažādu informāciju šādās mājaslapās. Priekšsēdētājs piekrīt jūsu priekšlikumam. Šeit ir runa par to, ka daudzas jomas saplūst kopā. Uh, Eh, iekšējā tirgus tiesības mēs eh, varam apvienot šeit ar nu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, eh, tiesībām. Mēs to visu varam salikt kopā. Protams, tas izklausās komplicēti, bet beigās ir runa par tādu kompaktu dažu funkciju apvienošanu, ko dalībvalstis var izpildīt. Es domāju, ka mums kā iekšējā tirgus komitejai vajadzētu sākt rīkoties Protams, šajā priekšlikumā vēl daudz ko var pārveidot un labāk attīstīt, tam es piekrītu, bet es domāju, ka mums šeit ir runa par kaut ko mazu, bet patiešām izcilu. Well, should... Paldies! Es eh, domāju, ka mums noteikti vajadzētu publicēt eh, šīs idejas un tā arī rīkosimies citi ēnu referenti, jūs runāsiet sociālistu grupas vārdā. Ak, tā, ir vairāk ēnu referenti. Traškovska kungs. Traškovska kungs. Un pēc tam uh, Tēlers kundzei vārds. Ir vairāku politisko grupu ēnu referenti. Vispirmām kārtām es vēlētos eh, uzteikt komisijas paveikto, saka Traškovska kungs. Vispirmām kārtām eh, ekonomiskās izaugsmas iespējamības pieaugums. Tas ir ļoti apsveicam, un kā jau komisija teica, ir tādas eh, iedzīvotāju grupas, kuras savas invaliditātes dēļ nevar piekļūt konkrētām mājaslapām, bet arī vecāka gadagājuma cilvēki nevar aktīvi piedalīties digitālajā tirgū. Tam ir milzīgs potenciāls, pie tam ieguvēji, ja mēs to sakārtot būtu visi. Politiķiem parasti ir liels ego, egoisms, un pēdējos divos gados esmu šo problēmu pētījis. Pirmā mājaslapa Polijā, kura tika izveidota un atbilst pilnīgi visiem standartiem. Šī mājaslapa tika izveidota saskaņā ar ekspertu ieteikumiem, un arī tas man ļāva saprast, ka tas ļaus mums visiem no tā iegūst. Jo runājot par mājaslapām, tās ir daudz vieglāk atrast internetā, ja tās izpilda visus šos kritērijus un prasības, par kurām tikko dzirdējām. Piemēram, tā saucamajās meklēšanas, mašīna, meklēšanas motoros. Uh, Līdz ar to nav jau tā, ka mēs kaut ko tagad mēģinam darīt citu labā, mēs to galvenokārt mēģinam sakārtot arī paši sev. Runa iet par publisku iestāžu atrašanu tīmeklī un līdzīgi. Patiesībā man ir vairāk jautājumu. Iespējams, ka tas izklausīsies kā kritika, bet tā nav. Pirmais jautājums par direktīvas aptvērumu. Man ir vairāk jautājumu, jo šobrīd vismaz šķiet, ka direktīvas aptvērums ir ticis sagatavots pirms pāris gadiem, jo šajā aptvērumā nav ņemt vērā jaunākajā notikuma attīstība. Piemēram, direktīvā neiet šobrīd runa par pakalpojumiem uzņēmumiem, piemēram, par uzņēmumu reģistrēšanu interneta vidē, kas šobrīd kļūst arvien aktuālāka. Es domāju, ka vajadzētu īstenot minimālās harmonizācijas eh, kritērijus, un par to direktīvā neiet runa. Es varētu eh, piemērs jums vēl minēt eh, vairākus, Piemēram, jūs runājat par to, ka varētu reģistrēties universitātē, bet nerunājat par to, ka var reģistrēties pirmskolas vecuma iestādēs, vidusskolās un bērndārzos un līdzīgi. Kāpēc? Kāpēc tad mēs tikai viena veida izglītības iestādes universitātes iekļaujam un citas nē? Pie tam, kāpēc tikai valsts universitātes un kāpēc ne privātas universitātes, kuras tāpat izmanto Eiropas Savienības naudu. Problēma jau tā nav, domāju, ka par to vajadzētu piedomāt. Protams, eh, mēs mēģinām šajā direktīvas priekšlikumā iekļaut dalību valstu pieredzes, un droši vien, kad ir dalību valsts, kurās ir tāda pieredze, ka tas darbojās. Otrs jautājums. Kāpēc nav iekļauta horizontāla pieeja šajā direktīvā? Piemēram, direktīvā neiet runa par publisko iepirkumu vai tādus projektus, kurus finansē Eiropas Savienība. Runājot par pieejamību, šajos dokumentos, piemēram, likumdošanas aktos, kur atrunā publisko iepirkumu, runa iet par ēpieejamību. Komisija ir sagatavojusi Eiropas Savienības e-pieejamības aktu, bet, eh, kā jau teicu, vēlējos pajautāt, kāpēc direktīvā tas nav pieminēts. Visbeidzot, jautājums par standartiem. Negrasos izlikties, ka esmu liels speciālists šajā jomā, un tomēr esmu runājis ar ekspertiem un speciālistiem. Sākotnēji es izpratu, ka tiks izstrādāts Eiropai kopīgs standarts, bet patreizējā situācijā direktīva atsaucās uz ISO standartiem, bet par ISO standartiem mums ir jāmaksā. Ir arī citi standarti VOG. Tie ir samērā atklāti, tātad visi, visi šīs standarta sistēmas, arī ISO, ir par maksu. Kāpēc mēs izvēlamies tādus standartus, par kuriem ir jāmaksā? Varbūt, ka tā ir diskusija, kas e, būtu vedama speciālistu vidū, bet tomēr arī mums par to vajadzētu padomāt. Un visbeidzot, es esmu EPP koordinators konstitucionālo lietu komitejā, un mēs vienmēr runājam šajā komitejā vismaz par deleģētajiem aktiem. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu ļoti strikti nošķirt, kad mums ir nepieciešami deleģētie akti un kad nē. Bet, kā jau teicu, tā nav kritika. Tie ir jautājumi. Domāju, ka mums vajadzētu pateikt skaidrā valodā, ko mēs vēlamies. Tas pats attiecās arī uz pielikumiem kā jau teicu, varētu šeit minēt veselu virkni piemēru, bet uh, mums vajadzētu rīkoties tā, lai tas neizskatītos tikai kā, kā um, acu aizmālēšana. Uh, Eiropas Savienības pieejamības akts, domāju, būs viens no trīs vaļiem, uz kuriem balstīsies šā likumdošanas akta izveide. Bet, kā jau teicu, es būtu priecīgs un laimīgs dzirdēt, ja jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Bet būtu, prie, būtu priecīgs dzirdēt atbildes. Paldies! Lielas your... paldies par jūsu ieguldījumu! Esmu pārliecināts, ka esat paveicis patiešām labu sagatavošanās darbu, tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, paskatīsimies arī uz jūsu mājaslapu, lai paskatītos, ko jūs esat tur iekļāvis. Stēlers kundze, šķiet, ka pārējie eh, referenti nav ieradušies. Bet vai jūs varat izteikties sociāldemokrātu vārdā? Jebhārdas kundze arī ir klāt. Jā, jums interesē šis temats. Varbūt jūs kļūsiet par ēnu referenta vietas pildītāju. Jā, šī prezentācija bija ļoti interesanti. Paldies komisijai par to. Un paldies arī iepriekšējiem runātājiem. Nu, pat iedomājos par to, ka eh, tad, kad Rafēls runāja par savu mājaslapu, man šķiet, ka kā deputāti mēs varbūt neapmaināmies ar mūsu pieredzi un praksi. Varbūt mums vajadzētu paskatīties, kāda ir parauga prakse parlamentā, tā lai mēs viens no otru varētu mācīties. Lielbritānijā, tad, kad um, ir runa par mājaslapu gatavošanu, un tad, kad es gatavoju savu mājaslapu, tad es spriedu par šiem jautājumiem. Es domāju, ka daudzās dalībvalstīs pastāv šāda iespēja diskutēt, un tas ir ļoti svarīgi plānošanas darbā. Tāpat kā Rafēlam, man arī ir vairāki jautājumi. Man interesē valsts iepirkums, par to esam sprieduši šajā komitejā, un uh, šķiet, ka valsts iepirkuma joma arī ir ļoti ieinteresēta jūsu darbā. Es domāju, ka šeit var um, saskatīt daudz saskarsmes punktu. Tad, kad mēs runājam par parāgu praksi deputātu vidū, tad mums, protams, vajadzētu paskatīties arī uz dalībvalstīm, kuras ir vadošās šajā jomā. Tad mēs varētu no viņām mācīties un varētu arī tālāk nodot šo dalībvalstu pieredzi. Rafēls runāja par standartiem. Tas arī ir būtiski. Centīšos izteikties īsi, taču man interesē jūsu viedoklis. Piemēram, mēs skatāmies uz tīmekļa pieejamību. Ir ļoti daudz mm, jautājumu, par ko mēs spriežam. Sociālo mēdīju pieejamība, veids, kā cilvēki piekļūst informācijai, vai nu izmantojot dažādas mobilās ierīces, arī Te ir runa par informācijas pieejamību. Vajadzētu paskatīties, kādā klimatā mēs pašlaik dzīvojam. Vajadzētu papētīt šos jautājumus šī priekšlikuma kontekstā. Jūsu statistika tiešām šokējoša, proti 40% Um, mazākā 40% no sabiedrisko mājaslapu Eiropas Savienībā ir pieejamas. Lielbritānijā cilvēki vienmēr cenšas nodrošināt, lai šīs publiskās mājaslapas būtu pieejamas. Varbūt jūs varētu um, norādīt, uz kuru uh, dalībvalsti, kura dalībvalsti ir tā vainīgā. Vajadzētu varbūt nokaunināt tos, um, kas uh, ne, ne, neļauj piekļūt savām mājaslapām. Uh, Jebkurā gadījumā es domāju, ka šis priekšlikums ir patiešām labs, un patiešām mums vajadzētu arī apmainīties ar pieredzi parlamentā. Rafael, varbūt mēs varētu izmantot jūsu mājas lapu, lai parādītu, ko jūs mm, darāt. Varbūt varētu to darīt nākamajā apspriešanās mm, brīdī. Tāpat arī varbūt uz citu deputātu mājaslapām varētu paskatīties, lai redzētu, vai tās mums var kaut ko dot. Paldies, Kristien! Jā, paldies! Es varētu piekrist visiem iepriekšējiem runātājiem. Šīs jautājums ir ļoti labs un ļoti svarīgs, mums noteikti vajadzētu pie tā strādāt. Īpaši vēlētos piekrist Tarkovska kungam, tad, kad viņš runāja par atklātajiem standartiem. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. jo piekļuve kļūs standartizētākā, jo labāk tā darbosies. Protams, te ir runa par dažādu komponentu savstarpējo miedarbību. Ja um, ir ļoti daudz dažādu elementu, tad noteikti, ka um, šī sadarbība nebūs tik laba. Harmonizācija ir būtiska, tieši tāpēc šie atklātie standarti ir tik svarīgi. Mēs varam um, rezultātā dabūt tādu pilnīgi muļķīgu situāciju. Uh, Protams, ka visiem ir jāizmanto standarti. <laughs> Standard Protams, mums ir jādomā par to, lai cilvēkiem nebūtu jāmaksā nauda. Tieši tāpēc ir būtiski panākt šos atklātos standārtus. Tāpat šajā kontekstā mums vajadzētu padomāt par to, ka mūsu galvenais mērķis ir harmonizācija un arī kvalitātes uzlabošana. Uh, Likumdošana direktīvas formātā ir viens no mums pieejamiem rīkiem. Šajā gadījumā mums ir jādomā arī par um, tehniskām iespējām, kā mēs varētu nodrošināt labāku harmonizāciju. Ja ir runa par Eiropas Savienību un dalībvalstīm, kuras um, veido dažādus risinājumus, mums vajadzētu aicināt visus publiskot šos tehniskos risinājumus kā atklātā avota risinājumus. Tas nozīmē, ka šos risinājumus varētu izmantot tādus, kādi tie ir, vai arī tos tālāk attīstīt. Es domāju, ka atklātie standārti ir patiešām ļoti svarīgi. Mums vajadzētu vismaz to pieminēt, lai Eiropas Savienības un dalība valstis domātu par mm, to, ka uh, ir jāpadara pieejami uh, šie viņu rīcībā esošie līdzekļi. Lielas paldies! tā kā es esmu ēnu references arī labprāt izteiktos. Es arī sekoju līdzi šim jautājumiem jau diezgan ilgu laiku. Es domāju, ka galvenais, par ko mums ir jāuztraucas, ir nevis tas, ka mums ir eh, jāvirzās uz priekšu tādā pozitīvā gultnē, bet vajadzētu domāt, eh, vai tas, ko mēs darām, ir pareizi. Nevēlos šeit eh, visiem uzgāzt augstu ūdeņu šalti, bet mums, nu, jāpaskatās, vai dalībās vismaz piekrīt. Es nezinu, varbūt ir kaut kāds labāks veikts, eh, kā rīkoties. Jūs pieminējāt ietekmes izvērtējumu, ko jūs uzreiz tā kā vēlējāties aizmirst, ir runa par mm, nenormatīviem tiesību aktiem. Jūs pieminējāt arī tirgus fragmentāciju. Es domāju, ka mm, tirgus fragmentācija redusies tāpēc, ka mēs e, saskaramies ar tādiem pakāpojumiem, kas ir specifiski katrā dalībvalstī valodas dēļ, dažādu organizāciju um, dēļ. Un šīs struktūras noteikti dalībvalstīs būs um, atšķirīgas, tāpēc, ka tiešsaistes attīstība, um, tās līmenis dažādās valstīs atšķiras. Es domāju, ka vajadzētu paskatīties, cik efektīvi tas viss um, izskatīsies gala rezultātā. Es nedomāju, ka komisijai ir vajadzīgie resursi, lai uzsāktu pārkāpumu procedūras visā Eiropā pret dalību valstīm, kas um, nenodrošina sabiedrisko mājaslapu pieejamību kādā pilsētā vai universitātē. Es nezinu, vai uh, šis jautājums ir detalizēti izpētīts. Es varētu uzrakstīt pavisam īsu, bet pārliecinošu dokumentu. Pirmkārtām mums jau ir vajadzīgie standarti. Mēs varam šo standartu sveicināt un varam uh, veicināt savstarpējo pieejamību un miedarbību. Pilnībā piekrītu Engstrēma kungam. Protams, mums ir arī vajadzīgie nosacījumi, kas ir ļoti būtiski, lai varētu visu kontrolēt. Stailers kundze arī pieminēja šo ārējo spiedienu no lietotāju organizāciju puses un patērētāju puses dalību valstīs. Tieši tas varētu būt uh, svarīgākais virzītājspēks. Komisijai, protams, arī ir savas idejas un resursi, lai um, nodrošinātu vajadzīgo informāciju. Nevajadzētu mm, šeit uzstāt tikai uz vispārēju um, mājaslapu pieejamību. Protams, šeit parādīsies um, nacionālajiem parlamentāriešiem, tiem, kuri pieņem lēmumus par dalībvalstu budžetiem, reāls iespējas. Tāpat arī ir jādomā par robežu platformu izveidi Eiropā. Šķiet, ka Tas ir eh, valsts piepirku, iepirkuma mm, jautājums. Mēs eh, esam izveidojuši jaunus instrumentus eh, valsts iepirkuma direktīvā, lai valsts aģentūras izmantotu novatoriskus risinājumus iepirkuma procedūrās. Tieši tāpēc valsts iestādes var sadarboties arī pāri robežām, lai nodrošinātu šādus novatoriskākus risinājumus. Ja um, es tiktu iesaistīts, tad es domātu par ho, eh, ho, apvēršanu 2020 budžetu. I mean, I think... Mums vajadzētu mm, domāt par konkrētiem risinājumiem. Mums vajadzētu rīkoties ātrāk. Vajadzētu strādāt ātrāk, un tas noteikti mums izdosies ātrāk, ja mēs nepievērsīsim tik daudz uzmanības dažādiem normatīviem risinājumiem. Es vēlējos jums to piedāvāt, tāpēc, ka mums īstenībā nav tādu detalizētu iespēju izpētīt eh, ietekmes izvērtējumu. Bet jūs īstenībā nepamatojat eh, savu izvēli par normatīviem aktiem, nepaskatoties uz eh, citiem priekšlikumiem. Es domāju, ka mēs šeit nenodrošinam reālu progresu. Esmu strādājis pie universālajiem pakalpojumiem telekomunikāciju jomā. Mums bija vajadzīgais eh, tiesiskais pamats. Mums izdevās panākt, lai telekomunikāciju operatori nodrošinā vajadzīgo pieejamību. Izlasot jūsu priekšlikumu, neesmu pārliecināts, ka tas ir īsais ceļš uz priekšu. Protams, jūs varētu mūs par to pārliecināt, bet pirms mūsu komiteja sāk strādāt pie normatīviem risinājumiem, varbūt mums vajadzētu paskatīties uz citām alternatīvām, un varbūt referents mums šajos jautājumos var palīdzēt. Es uzskatu, ka tas ir apsveicami, ka mēs mēģinām pēc iespējas tālāk un arī plašāk nodrošināt piekļuvi internetam. Taču komisijas sagatavotais teksts attiecībā uz tiesību aktu uh, manuprāt, nav pietiekošs. Daudzos jautājumos šeit vēl ir daudz neskaidrību, tāpat arī tekstā tiek runāts par daudziem deleģētajiem aktiem, bet eh, kāda tad būs reālā īstenošana, kā tas viss eh, tiks darīts, kādas būs, dalī, kāda būs dalībvalstu pienākumi, eh, ko darīs atsevišķas pašvaldības, vietējās reģionālās iestādes. Tas viss ir ļoti mm, plašs jēdziens es vēlētos jautāt arī par standartiem. Daudzos jautājumos es jūs šeit atbalstu, un standartizācija ir vajadzīga šajā jomā, bet pirmām kārtām nu, vajadzētu domāt par um, savstarpēju sadarbību, miedarbību, tā lai dažādas mājaslapas, dažāda rīka būtu savstarpēji savietojami. Ja ir runa par um, valsts iepirkumu, tad uh, es. Uh, zinu, ka cilvēkiem ar dzirdes vai ar redzes traucējumiem ir mm, vajadzīgas īpašas darba vietas un arī ir vajadzīga īpaša programmatūra, lai viņi varētu normāli strādāt. Mums vajadzētu paskatīties, vai mēs šeit eh, cieši pieturēsimies pie konkrētām tehnoloģijām, pie konkrētiem standartiem, vai arī šeit vajadzētu domāt par tādu plašāku uh, jēdzienu izmantošanu, un tieši šeit arī parādās šī sastarpējā savietojamība. Tad, tad eh, iespēja izlasīt ar konkrētu tehnoloģiju palīdzību. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit konkrētāk parunāt, eh, vajadzētu iekļaut eh, reālākus risinājumus. Šis dokuments ir pārāk neskaidrs. Rūlis kundze, jā, pavisam īsi. Es vēlētos vienkārši norādīt, ka, manuprāt, tas ir problemātiski, ka Mm, kāda cita komisijas daļa nāk klajā ar pilnīgi citu dokumentu par elektronisko iepirkumu, tātad par mm, valsts iepirkumu elektroniskā veidā. Mēs mm, vēlējāmies, lai tiktu ievēroti noteiktie laika grafiki, mēs ļoti daudz pie tā strādājām, bet nav nekādas jēgas, ja te liek, tiek likts klāt kaut kas pilnīgi cits, un līdz ar to uh, tiek eh, pilnīgi sarežģīta dzīve salīdzinām ar iepriekšējiem tiesību aktiem. Man ir radies tāds iespējas, ka valsts iepirkums eh, tiek eh, izmantots pilnīgi dažādās un atšķirīgās komisijas daļās, un līdz ar to šeit parādās lielas grūtības. Uh, uh... Vai var vēl kādi citi komentāri? Kāds Markakis kungs, varbūt es eh, aicināšu komisiju izteikties, un pēc tam jums būs vārds noslēgumam. Mandes kungs arī ir klāt, eh, lai varētu izteikties par nākamo jautājumu. Mums ir diezgan maz laika, bet, nu, es vēlētos dot vārdu komisijai, lai viņi reaģētu uz tikko teikto. Es runāšu par aptvērumu. Tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem, manuprāt. <clears throat> Kāds tad ir šis aptvērums? 12 uh, interneta lapas, kādas jūs redzat, ir e-pārvaldības standarti, uh, kurus noteica dalību valsts. Mēs nebijām patvaļīgi izvēlē. Mēs uh, <clears throat> ņēmām vairāku dalību valsts solī, kas tiks padarīts pieejams elektronis. Protams, jūs varat teikt, ka šīs tās ir desmit gadus vecs, tagad izvēles būtu labākas, bet es gribu, lai viena lieta izskan skaidri. Šeit jau runa nav par 12 veidiem, bet par minimālu uh, <clears throat> internetu mājaslapu veidu, jo toreiz tā vēl ir arī ziņošanas un uzraudzības sloks. Runa ir par interneta lapām, kas transponētas nacionālā līmenī arī būs uh, kā nacionālais mērķis. Tas ir zināms tāds, uh, tāda sudraba lode, minimālās interneta lapas, kas tiek diskutētas uh, parlamentā. Viņi atrunās arī tehniskās specifikācijas. Uh, un tās arī uh, sasniegs visu nacionālo mērķi. Dažās valstīs attiec tikai uz valsts struktūru mājaslapām, arī citās uz privātajām. Mēs izvēlamies 12, 14 vai 8. Mēs uh, varam par to runāt. Tātad nav jau šīs 12 uh, internetu lapas ir tās svarīgākās cilvēku dzīvēs. Nē, tas ir tas. Uh, Ehm, tā ir ietekme uz visām dalību valstīm, uz visiem valsts sektoriem, un tas rada mašinēriju, arī šo kompāniju birojos, un kas viņi arī nodrošinās eh, vienā līmenī arī ar privāto sektoru, un no tur tiek radīts darba vietas privātajā sektorā. Vien eh, pamat risinājums, kas tiek standartizēts. Bez šiem standartiem mums ir arī ISO standarts. Oktobrī ir pieņemts. Tas ir valstīts uz tehniskajām uh, specifikācijām W3C. Eiropas standarts tika izstrādāts ātrāk, un tas stāsies spēkā nākamā gada sākumā. <clears throat> Abi šie standarti ir balstīti uz pilnīgi vienādajām tehniskajām specifikācijām. Tad standarta izvēle uh, ir tikai mm, tāds sekundārs jautājums. Pašā priekšlikumā mēs runājām par harmonizētu standārtu. Eiropas standārts, kas tiek arī marķēts kā galvenais standārts šī direktīvas mērķim. 8. aprīlī arī tiks diskutēti detalizēti šie, šie standarti. Mēs arī divpusē varam, vēl, varam runāt par standartizāciju. Jautājumi ir arī par atvērtiem standartiem. Dalība valstis spēlē ar šo tehnisko specifikāciju variācijām. Izvēles nav pārāk daudz un dažādas. Viņi vienkārši spēlēs ar tehniskām specifikācijām. Eiropas standarts, ISO standarts ir visai zemu izmaksu standarti. Es nezinu, vai viņi ir obligāti no juridiskā viedokļa. Es nezinu, vai. Uh, arī juridiskajā aspektā var atrunāt šo atšķirību, izmantot Eiropas standartu vai izmantot kādu citu standartu. Jo tehniskām specifikācijām ir jābūt identiskām, lai mēs varētu izmantot Eiropas standartu. Es īsti nezinu, kāda ir atšķirība ko uzsvēra priekšsēdētājs. Tas ir ļoti svarīgi. Man nebija laiks eh, par to runāt prezentācijā, bet esam mēģinājuši 12 gadus visu, ko, par ko jūs runājāt. Mēs iekļāvām naudu, izradājām rekomendācijas, mums bija padomas secinājumi, ka padomas locekļi arī <clears throat> apsolīja izvēlēties šo maigo pieeju, soft approach. Tas viss, ko jūs sakāt, tas ir pamatoti. Uh, Mēs gribam to darīt, bet eh, padomas locekļi to negrib darīt. Viņi saka, ka tātad eh, pieprasījums un piedājums nestrādā. Arī soft law jūs veicāt labu darbu, veicināt standartizāciju, visu, ko jūs teicāt, jā, tas tieši notika arī pēdējo 12 gadu laikā, bet viņi nevarēja sasniegt nacionālos mērķus līdz 2010. gadam. 21 valsts nevarēja sasniegt mērķus, un tas nav saistīts tikai ar finansēm. Iepirkums, nesaprotu īsti, kas tur ir sarežģīts, bet tad, kad ražotājs pērk šo pieeju, viņš, nez, viņš zina, ko viņš pērk un ko viņš uzrauga. Mēs arī vēlamies apmācīt nacionālos ekspertus un iestādes, kas ir atbildīgs par šīm lietām. Uh, kā arī noteikt vienu konkrētu monitoringu procedūru, viens standarts, lai mums būtu, un arī viens uzraudzības ietvers, kur varētu visi izmantot, lai iepirkējiem arī būtu skaidrība un drošība par to, ko viņš pērk. Tagad daudzi pērk to, eh, šo produktu, bet viņi īsti nezina, ko viņi saņems. Šajā direktīvā mēs nerunājam tikai un vienīgi par uh, standārtu standartizēšanu. Nē, jautājums ir, kā to visu uzraudzīt un kā būt drošiem. Un dalībvalstīm ir jāizvēl savu mērķi, savu uzdevumu. Dalībvalsts uh, teica, ka viņi nevar sasniegt šos mērķus, jo nav skaidrības. Tā viņiem ir vajadzīga. Džekovski jautājums par horizontālo pieeju. Jā. Publiskais iepirkums ir eh, problemātisks, bet ne tikai valsts internetlapas tiek izstrādātas ar iepirkumu starpniecību konkursu, bet ir arī daudz citas, kuras tiek izstrādātas bez šī iepirkuma. Bet nedomājiet arī tikai par interneta eh, labs izveidu, bet par to uz tās uzterēšanu lai šī internetlapa vienmēr būtu pieejama. Tātad tas ir jautājums par uzturēšanu, un tam, tam nav cieši saikni vienmēr ar iepirkumu. Un to bieži vien dara privātā nozare. Ja viņiem ir skaidri noteikumi, kā to darīt, tad arī privātais sektors investēs visā šajā lietā, un eh, viņi varbūt ne obligāti piedalīsies valsts iepirkumā. Pēdējā lieta - delģētais akcijas, jo strādāja dalību valstīm, protams, tas ir tāds sarkanais, eh, sarkanā lupata visiem. Mēs specifiz, eh, precizējam, ko dara delģētais akts, lai būtu skaidrība, un ja mēs eh, varam atrast formulēm, kur nevajag izmantot delģēto aktu, labi. Bet mēs jau skaidrojām dalību valstīm mūsu konkrēto priekšlikumu, mēs arī skaidrojām, kādēļ ir šie delģētie akti detaļās nepaskaidroši. Tur viss skaidri jau pateikts un pie tā strādājam. Paldies! Liels paldies par atbildēm. Es domāju, ka šī bija lieliska iespēja uzsākt procesu, bet, nu, kā jūs sakāt, mēs tiksimies vēlreiz, būs arī eh, demonstrācija, būs arī prezentācija, varbūt arī noslēguma vārdu un kalendārs. Äh, Es uzskatu, ka jā, galvenais punkts bija ietekmes izvērtējums. Jautājums par to, vai mums tas ir vajadzīgs vai nē. Es uzskatu, ka mums kā komitejai, kā Eiropas parlamentam, mm, vajadzētu teikt, nu, nē, tas ir jāsūt atpakaļ, tas mums nav svarīgi. Tieši tāpēc man bija ļoti būtiski uzklausīt to, ko teica kolēģi. Lielas paldies par interesantajām idejām. Eh, priekšsēdētāji, jūs te uh, norādījāt uz īsto brūci, uz īsto problēmu. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu uh, Eh, izmantot šeit nenormatīvos tiesību aktus. Taču pēc dažādām sanāksmēm es uzskatu, ka mēs varam strādāt ar šo sākotnējo dokumentu. Es eh, komisijai varu eh, atbildēt tieši to pašu, kas tika pieminēts divpusējās sarunās. Šeit ir runa par tādu komplicētu uh, situāciju. Mums ir jāatcerās, ka te ir runa par standartizāciju un Tas ir ārkārtīgi birokrātiski. Es vēlētos norādīt arī uz ziņošanas tiesībām, ko pieminēja Tēlers kundze. Tās ir jāņem ārā. Ir ļoti daudz citu modernu veidu, kā pārbaudīt, vai dalībvalstis ievēro savus pienākumus. Taču es domāju, ka mums vajadzētu uh, protams, mēs varam strīdēties šeit ar Tarkovska kungumu, varam mēs te darīt vairāk, varam darīt mazāk, taču ir jādomā par piemērošanu. Mums vajadzētu skaidri pateikt, par ko šeit ir runa, tātad tas ir jāliek iekšā likumos. Tas attiecās arī uz brīvu mm, pieeju bez šķēršļiem visās dalībvalstīs. Ir skaidrs, ka pastāv nevienlīdzīgā tieksme, pastāv neskaidra situācija, to noteikti vajadzētu likvidēt. Protams, pie teksta vēl ir daudz jāstrādā, tam es piekrītu. Es piekrītu arī par šiem atklātajiem avotiem, atklātā avota programmatūru. Es uh, šeit mazliet iebilstu komisijai. Komisija saka, ka nu, tā tas vienmēr ir, bet es domāju, ka mums vajadzētu balstīties uz konkrētu standārtu kopumu, kurus vajadzētu vienmēr izmantot. Liels paldies par jūsu ieguldījumu. Es jau tagad priecājos par eh, prezentāciju, kas notiks 25. aprīlī. Uh, so, um... So Jā, būs vēl turpmākas diskusijas par šo arī aprīlī. Te nav pareizs kalendārs un priekšā 23. maijā nosūtīsiet savu ziņojumu, grozījums, iesniegšanas termiņš 3. jūlijas, balsosim līdz novembra beigās. Liels paldies visiem, paldies arī komisijai. Nu, laik, mēs esam nedaudz pārsnieguši laiku, uzreiz došu vārdu Manders kungam, jo pēc tam būs arī vēl prezentācija, ja es pareizi saprotu. Tad nu vārds Manders kungam, pirmā viedokļa apmaiņa. Par autortiesību, lakstiesību, kolektīvo pārvaldību, muzikālo darbu, tiešsaistes tiesību, daudz teritoriālu licencēšanu iekšējā tirgū. Um, Kā tad mēs arī eh, kultūras rūpniecības starptautiskās izniecības komitejas niecēv atzinumu. Jēns kundze ir šeit. Viņam kungs. Referents. Pašlaik viņu neredzu. Angstrom kungs. Maklārkens kundze ir šeit. Lūdzu. I should just say who is here from the Ak tā, šeit ir arī komisijas pārstāv turpina priekšsēdētājs. Ļoti patīkam jūs redzēt. Tātad eh, šeit ir komisijas eh, intelektuālā īpašuma tiesību nodaļas vadītāja. Manders kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Protams, eh, mēs esam nosprauduši laika termiņus un uh, Gallo ziņojums tiks e, pieņemts mēnesi pēc tam, kad mēs būsim pieņēmuši mūsu grozējumus. Līdz ar to mums ir pietiekami daudz laika, bet es kā ēnu referents, sagatavojot savu atzinumu, galvenokārt strādāju pie tā, lai tas būtu pieņemams visiem pārējiem ēnu referentiem, un mēs vēlamies, lai tas palīdzētu gan autortiesību turētājiem, gan arī muzikālo darbu izmantotājiem labāk baudīt mākslas darbus. Komisija ir paredzējusi tam pat naudu. Protams, ka autortiesību turētājiem ir ļoti liela vara, un eh, māksliniekam autortiesību turētājs samaksā varbūt pat pēc vairākiem gadiem. Tas nozīmē, ka um, mākslinieki saņem naudu pēc ļoti ilga laika, kamēr no mums patērētājiem nauda tiek prasīta uzreiz un samērā liela. Protams, es esmu ar mieru maksāt par autortiesībām, par blakus tiesībām, bet es gribu zināt, kur man nauda aiziet un cik aiziet eh, vidutājam. Īpaši tas attiecās uz tādiem gadījumiem, un par to arī šobrīd eh, diskutēsim daudz, ja autortiesības tiek eh, izmantotas eh, tiešsaistē. Tie punkti, par kuriem es esmu runājis savā atzinumā, galvenokārt koncentrējas uz to, ka, piemēram, ja mēs interneta tiešsaistē kaut ko vēlamies nopirkt vai noklausīties, tad uh, Tas ir, protams, labi, bet um, ir arī citas iespējas noklausīties mākslas darbus internetā. Un es runāju par vienas pieturas aģentūru vai vienas pieturas centru, kas nodarbotos ar uh, maksājumu iekasēšanu. Piemēram, um, Ja mēs saņemam rēķinu kaut vai no reģiona, kurā ir atrunāts tas, cik daudz maksā mūsu atkritumu izvešana vai kanalizācijas sistēmas sakārtošana, tad ir skaidrs, cik tas maksā un kāds ir šā rēķina sastāvdaļas pa punktiem. Es domāju, ka tāpat vajadzētu būt arī ar muzikālo darbu lejupielādēšanu no interneta. Blakus tiesību kolektīvais pārkalpojums pārvaldījums un autortiesību pārvaldījums šobrīd nav sakārtots. Blakus tiesību kolektīvajam pārvaldījumam ir jātiek sakārtotam. Dažādās dalību valstīs tas ir atšķirīgs, bet vajadzētu nosūtīt arī patērētājiem e-rēķinu, elektronisku rēķinu, un mums vajadzētu šajā ziņojumā iekļaut arī to, cik ilgs laiks maksimālais ir paredzēts e, iekams autortiesību turētāji samaksā māksliniekam. Arī mākslinieki to vēlas redzēt sakārtotu. Jāsaka, ka centrālajiem autortiesību turētājiem ir ļoti liela naudas līdzekļi, un um, parasti māksliniekam tiek samaksāts pēc uh, milzīga laika termiņa. Autortiesību turētāji un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma turētāji apgalvo, ka viņiem ir milzīgi citi izdevumi un um, tāpēc viņi nevar samaksāt mūziķiem. Ja, piemēram, kādā citā Eiropas dalību valstī parādās jauns piedāvājums, tad arī to vajadzētu iekļaut šajā idejā. Uh, Tātad, par ko šeit visu laiku runāju, tas, ko maksā patērētājs, patērētājiem ir jāzina par ko, bet šobrīd nevienam nav skaidrs par ko, kad un cik. Un šādos apstākļos, kad nevienam nekas nav skaidrs, es domāju, ka mums vajadzētu Eiropā iestāties par to, ka tas ir jāsakārto. Un visbiežāk šobrīd, ja kaut kas nav skaidrs, viena vai otra puse griežās, griežās tiesā un advokāti ir tie, kuri visvairāk iegūst no šādām situācijām. Es e, pats e, esmu strādājis par advokātu un zinu, kā tas darbojās. Tas ir lielisks veids, kā nopelnīt vieglu naudu, un tomēr Domāju, ka Eiropai to vajadzētu sakārtot, jo nav vērts naudu, enerģiju un cilvēku resursus ielikt šādā nesakārtotā jomā. Tātad, ja ir zināmas viedokļu atšķirības autortiesību turētāju un pircēju starpā, vai arī blakus tiesību kolektīvā pārvaldījuma un mākslinieku starpā, tātad ar lielu prieku raugos uz nākamo viedokļu, aiz, viedokļu apmaiņu un ceru, ka mums izdosies panākt pilnīgi vienprātību. Viegli tas nebūs, bet mēģināsim. Good, thank you. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies Toinam. Un tagad ēna referenti, kas runās sociāldemokrāta grupas vārdā. Ak tā, Gephardas kundze. Lūdzu, pirmajai dod vārdu. Um, uh, uh, Man likās, ka pirmajai dos vārdu daudz partijas grupai. Nu jā, daudz partija var izteikties pirmā, ja viņa tā vēlas. Nē, nu labi, jūs varat sākt. Sorry, yeah. Sabīne, okay. sorry. Yeah. Sabīnes, atvainojos. Mm, kāda problēma? Pirmām kārtām liels paldies par prezentāciju. Toinam Andesam. Šī vienas pieturas aģentūra, ko viņš pieminēja, mm, tās prezentācija man nelikās īsti pārliecinoša. Nu, šķiet, ka ir tik daudz dažādu sabiedrību, ka mēs vēlamies te uzlikt vēl kaut ko pa virsu, kas it kā nebūs tomēr uzraudzības iestāde, tikai tāda papildinoša iestāde. Mm, te ir runa par dažādām sabiedrībām, kuru rēķini tad tiks savākti. Manuprāt, tas ir daudz komplicētāk nekā pašreizējā situācija, taču es atbalstu šo ideju, ka mums ir vajadzīgi ilgtermiņa risinājumi, jo īpaši, e, ja runa par līnceņu turētājiem, par patērētājiem, par mūzikas izmantotājiem, kas vēlas savos uzņēmumos mūziku izmantot, kas vēlas izmantot dažādus audiovizuālos darbus, kur uh, mūzika ir vajadzīga. Um, es domāju, ka vajadzētu padarīt situāciju caurredzamāku un vieglāku šiem cilvēkiem. Vajadzētu arī padomāt par atšķirīgu tiesību izmantošanu un uzraudzīšanu. Tieši tāpēc es arī ļoti augstu novērtēju to, ka tiek uh, izdarīti mēģinājumi izveidot Eiropas datu banku, kur varētu uh, um, apkopot visas licences un kur patērētājs varētu iegūt jebkādu informāciju, um, kuram pieder šīs tiesības un um, kādam pielietojumam šīs tiesības var iegūt. Es domāju, ka tas noteikti būtu ļoti vērtīgi, tāda datu banka, no kuras varētu saņemt datus. Mm, Tas būtu vērtīgi, bet eh, šādas atsevišķas organizācijas sabiedrības izveidi, kas tikai papildinātu visu šo organizāciju, manuprāt, eh, nav vajadzīga. Redzu arī, ka darbojos arī kultūras komitejā, un eh, šeit ir runa arī par dažādu sabiedrisku funkciju veikšanu, par tiesību izmantošanu ekonomiskā viedokļa Tas būtu tāds kā, garā, tāda kā garantija kultūras daudzveidības saglabāšanai, jo tieši mazi mākslinieki, mazi um, mūziķi ir, um, ir atkarīgi no šādām sabiedrībām. Viņi nevar tā kā lieli um, mūzikas izdevēji organizēt un pārvaldīt savas tiesības. Tieši tāpēc no kultūras viedokļa tas būtu ļoti būtiski. Uh, Priekšlikumā ir ļūne ļoti daudz par eh, mūzikas jomu. Te ir mazāk runāts par audio-vizuālo mm, jomu, bet ir jāatcerās, ka arī audio-vizuālā joma ir ļoti būtiska, jo bieži vien arī audio-vizuālās darbos tiek izmantota mūzika, un tad šeit notiek dažādas tiesības saskārnes. Es domāju, ka mums vajadzētu veicināt arī Mm, pārobežu licencēšanu, tas parādās arī direktīvas priekšlikumā, bet šeit tas nav pietiekami plaši apskatīts. Vajadzētu nodrošināt, lai sadarbība pārobežu jomā starp šādām sabiedrībām varētu notikt daudz vienkāršākā veidā. Ir jāatcerās, ka šeit ir runa par dažādiem tiesību turētājiem, ir jāpalīdz licenču turētājiem, ir jānodrošina, lai tie varētu sazināties un visu noskaidrot ar citām sabiedrībām. Līdzsvarotība arī ir ļoti būtiska atbildība sabiedrību priekšā un arī lietotāju priekšā. E, Toņs Manders jau minēja, ka paiet ļoti ilgs laiks, līdz e, autotiesība aģentūras izmaksā patērētājiem vai attiecīgās autora atlīdzības. No kā tas ir atkarīgs? vai no tā, ka lietotājs eh, ļoti vēl iesniedz šos eh, spēlēto dziesmu sarakstus, varbūt šeit vajadzētu ieviest eh, tādu saprātīgu tehnisku risinājumu. Atceros, ka mums ir bijušas dažādas debates par šiem jautājumiem, un vēl ar vienu mm, mēs nezinām, kā tad notiek šī tehniskā sadarbība starp dažādām iestādēm. Es domāju, ka arī Eiropā pastāv ļoti daudz atšķirību. Tieši tāpēc mums vajadzētu to visu iekļaut arī direktīvā. Varbūt vajadzētu paskatīties arī uz elektronisko jomu. Ļoti liela daļa cilvēku izmanto mūziku profesionālā jomā. Te ir runa, piemēram, arī par tiešsaistes sistēmām. Efektivitātes veicināšana ir jānodrošina tieši autortiesība aģentūrās. Mēs varētu arī domāt par reakcijas laiku, cik ātri tiek izsniegta licence. Tāpat arī jāatcerās, ka rēķini patērētājiem tiek iesniegt ļoti vēlu, un beigās neviens vairs nezina, par ko tad šis rēķins ir izrakstīts. Atcerēsimies, ka administratīvais darbs aģentūrās vēl kas ļoti ilgi vajadzētu padomāt, kā to saīsināt ģenerālā asambleja vajadzīga lielāka caurdzamība lēmu pieņemšanas procesos autortiesība aģentūrās. Šie um, jautājumi ir ļoti būtiski, jo šeit ir runa par kolektīvu izmantošanu. Un galu galā mākslinieki paši arī ir atkarīgi no šīm aģentūrām. Komisijas priekšlikumi, manu, manuprāt, ir pārāk detalizēti. Vajadzētu atcerēties, ka tas mm, noteikti padarīs lēnāku un komplicētāku aģentūru darbu. Vajadzētu paredzēt dažādus cauzmības standārtus, vajadzētu saprast, kādā formā um, aģentūrām ir jāsadarbojas ar māksliniekiem. Vajadzētu arī pārdomāt, kur šie priekšlikumi ir jāpadara detalizētāki un kur nē esam paredzējuši izņēmumu attiecībā uz rādio. Mm. Tas ir 33. pāns. Varbūt mēs varētu to iekļaut otrajā pāntā, bet noteikti procesa gaitā mēs varētu vēl par to diskutēt. Man ir radusies viena problēma, proti par pakāpojumu direktīvas piemērošanu autortiesību aģentūrā. Es īsti nezinu, kādā veidā mēs varētu uh, to um, noteikt. Ir skaidrs, ka šī joma ir ļoti plaša. Tāpat arī uh, atšķirības dalībvalstīs ir ļoti lielas. Ir uh, jāatcerās, ka dažās valstīs šis regulējums ir ļoti, ļoti strikts. Tāpat arī te var pat runāt par diskrimināciju. Atcerēsimies, ka Dažkārt aģentūras pat neizpilda nacionālos nosaukumus, nacionālos noteikumus. Regulējums finanšu pārvaldībā, es domāju, ka mums vajadzētu konkrētāk uz to paskatīties. Desmitā pānta otrais punkts, manuprāt, nav pietiekami labi eh, kontrolēts. Ir skaidrs, ka ja runa par ieņēmumiem, par administratīvajām izmaksām, tad īstenībā netiek ietaupīts nekāds kapitāls. Mērķis ir pēc noteikta laikā šo naudu izmaksāt, bet es eh, domāju, ka ir skaidrs, ka daži šos uzdevumus pilda labāk un citi sliktāk. Tas, ka regulējums ir vajadzīgs, ir skaidrs, bet to vajadzētu noteikt eh, saprotamākā veidā. Uh, šiem noteikumiem ir jābūt skaidriem un saudzamiem, tā lai abas puses tos varētu pietiekami labi izprast. Paldies! Paldies par jūsu iepazīstināšanu ar EPP grupas idejām. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Mans kolēģis Josefs Vaidenhauzers aicināja mm, man izteikties viņa vietā. Viņš nevarēja ierasties Mm, nē, es atvainojos, viņš aizbrauc mājās, tāpēc, ka uh, Lufthansa ir pieteikusi streiku. Viņš baidījās, ka viņš savādāk netiks vairs prom. Jebkurā gadījumā viņš noteikti centīsies būt klāt, tad, kad uh, citreiz tiks runāts par šo tēmatu. Viņš pateicis Mandersa kungām par labo sadarbību. Viņš saka, ka, protams, šī sadarbība vēl ir jāpaplašina dažos jautājumos. Uh, Vēl iespējams vajag uh, pārdomāt, uh, kā uh, labāk noteikt šo regulējumu. Šī viena aģentūra, vienas pieturas aģentūra, kas tika pieminot, pieminēta Vaidehauser kungs, arī domā, ka šis jautājums vēl būtu sīkāk jāpapēta. Ja runa par iekšējo tirgu, tad, protams, šie jautājumi ir ļoti būtiski, un komisijas priekšlikums ir vērtējams pozitīvi. Viņš uzskata, ka dažus punktus vajadzētu detalizētāk paskaidrot. Un proti, ja runa par autortiesību aģentūrām un mm, dažādu tiesību pārvaldīšanu, šeit pastāv lielas neskaidrības, jo īpaši, ja ir runa par autortiesību aģentūru darbu. Vairāk kārt jau ir eh, ticis pieminēts, ka rēķini bieži vien ir neskaidri, nav skaidrs arī, tas, cik ilgā laikā tie ir jāsastāda. Tāpat arī nav zināms, kādam ir iemesli. Var gadīties tā, ka māksliniekiem ir jārēķinās ar pat trīs gadu kavēšanos. Un tā noteikti nedrīkstētu būt. Jāatcerās, ka viņiem arī ir jādzīvo, un viņi pārtiek no savas mākslas. Ne visi ir miljonāri, kā paši lielākie mākslinieki. Ir arī tādi mākslinieki, kas uh, iegūst tikai iztikas minimumu. Īsnībā te ir runa par lielāko daļu no māksliniekiem, un par tiem mums tieši būtu jādomā. Šajā sakarībā šie ļoti komplicētie noteikumi, šī sarežģītā sistēma, ar ko viņiem ir jāsaskarās, viņiem rada ļoti daudz grūtību, un tieši tāpēc arī šeit vajadzētu ieviest uzlabojumus. Tāpēc ir apsveicam tas, ka tiek eh, runāts par vienotiem noteikumiem un pārobežu licencēšanas sistēmas ieviešanu. Ir jādomā arī par eh, vairāku jomu iekļaušanu un arī par to, ka licences tiek piešķirtas eh, vairāk kārtējai izmantošanai. Uh, Protams, šie jautājumi būtu vēl sīkāk jāpapēta. Veidehauser kungs arī uzskata, ka IMCO komitejai vajadzētu īpašu uzmanību pievērst pirmajai un otrajai nodaļai. Proti, te ir runa par to, kā varētu nodrošināt plašāku un uh, daudzpusīgāku piedāvājumu digitālajiem dienestiem. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt uh, lielāku taisnīgumu un godīgāku sistēmu visiem šajā sistēmā iesaistītajiem. Jo īpaši, ja runā par tiešstāstas izmantošanu internetu, šeit uh, parādās daudz uh, alternatīvu licenču iespēju radošajām, uh, radošiem cilvēkiem. Bieži viena uh, mākslinieki īstenībā nemaz nevar izmantot šīs jaunās iespējas, tāpēc, ka viņiem ir līgumi ar esošajām aģentūrām, un šie līgumi tiktu pārkāpti ar novatorisku risinājumu izmantošanu. Tieši tāpēc mums ir jādomā, kā mēs šo problēmu varētu atrisināt. Sesinte, sestajā pāntā ir runa par dalību, un varbūt te varētu ieviest cīkākus skaidrojumus. Nelasīšu visu, ko man viņš šeit ir uzrakstījis bet eh, es uzskatu, ka vajadzētu uzsvērt eh, caurdzmību, eh, termiņus, kas ar to ir saistīti, izņēmumu svītrošana. Tāpat arī alternatīvā strīdu risināšana 36. pants, tas ir apsveicami. Mūsu komitejā mums jau ir labi piemēri, kā to var risināt. Šajos jautājumos mēs varbūt varētu pārņemt jau iepriekšējo praksi. Tāpat arī licences skaidrības trūkums, ja runa par mūzikas licencēšanu audiovizuālajos dienestos, tāpat arī mūzikas repertuāra mm, sarežģījuma risināšana. Mērķi, eh, kas direktīvai ir jāsasniedz, kas ir plašāks piedāvājums digitālajiem dienestiem, godīgāka sistēma visiem iesaistītajiem, licenšu sistēmas pielāgošana digitālajam laikmetam, vairāk jomu licenšu izdošana, atšķirīgu sistēmu harmonizācija, Eiropas standārtu harmonizācija un caurdzamība autortiesība aģentūrās. Šos eh, jautājumus mans kolēģis te ir pieminējis, un es domāju, ka šī problēma daudzveidība, kas ir atklājusies, pierāda to, ka šis temats ir ļoti svarīgs un ka te ir vajadzīgi labi risinājumi. Well, thank you very much indeed. Uh, again. Paldies! Paldies par ļoti plašo atbildi. Enstrēma kungs lūdzu. Paldies! Šonedēļ juridisko lietu komitejā mēs organizējām uzklausīšanu tieši par šo ziņojumu. Tas notika vakar, un mums arī bija viedokļa apmaiņa. Man radās iespējas juri komitejā atrodoties, ka juri komiteja ir viensprāts ar šo komiteju, patiesībā otrādi. Un šeit izskan tādas pašas idejas, līdz ar to Es esmu cerību pilns, ka mums izdosies vienoties par ļoti daudziem aspektiem. Pie tam vienoties ar lielu balsu pārākumu. Uzskatu, ka vissvarīgākais, to jau pieminēja gan Manders kundze, gan Gebhards kundze, Tas, ka nauda netiek samaksāta māksliniekiem laicīgi un <clears throat> pietiekami lielā mērā, Komisija savā ietekmes izvērtējumā apgalvo, ka autortiesību turētāji ir apkopojuši 5,7 miljārdi eiro, kas būtu jāsamaksā māksliniekiem vai tiem, kuriem, kuri ir iesnieguši autortiesības, tātad autoriem. Un, manuprāt, tā ir ļoti, tas ir smags pārkāpums. Mums ir nepieciešama daudz caurskatāmāka sistēma, mums ir nepieciešami noteikumi, lai mākslinieks saņemtu naudu laicīgi. <clears throat> Punkts, kas man interesē visvairāk, ir 12.2. Proti, ja blakustiesību kolektīvais pārvaldījums tur autortiesības un tam ir uh, bet tas nav autortiesību turētājs, tad viņi var paturēt naudu paši savām interesēm. Es uzskatu, ka tas ir um, mīnus kolektīvā pārvaldījuma, kolektīvā pārvaldījuma turētājiem. Un tas ir arī svarīgākais, kāpēc mums kaut kas būtu jāmaina. Uh, kolektīvais pārvaldītājs nedrīkst tikt sodīts par to, ka viņi patur naudu, ja viņi nevar atrast juridisko autortiesību turētāju. Mēs it kā šeit runājam par to, ka katrai dalību valstī vajadzētu izveidot fondu, kuru šādās situācijās varētu izmantot un dalību valsts pašas noteiktu šā fonda pārvaldības noteikumus pirms gada, kad mēs atkal runājām par autortiesībām, par bibliotekām, par digitālajām bibli, bibli, bibliotekām, par to, kā atrunāt Eiropas Savienības autortiesības, un ka bibliotekām būtu jāsaņem kāda kompensācija. Varbūt, ka šo fondu varētu izmantot eh, šādiem nolūkiem. Nākamais daudz tiek runāts par kultūras mantojumu digitalizāciju daudzās dalību valstīs, un arī tas prasa naudu. Par detaļām mēs varēsim runāt vēlāk, bet, kā jau teicu, vissvarīgākais ir tas, lai mēs, lai mēs neradītu iespējas kolektīvā pārvaldījuma nesējiem būt negodīgiem. Daudz ir detaļas, bet šeit arī beigšu. Kā jau es teicu, Man radās iespējas, atrodoties vakar jūrī un šodien šeit, ka mums izdosies vienoties par būtiskākajiem punktiem. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tiešām ir ļoti labi, ka jūs eh, strādājiet arī juridisko lietu komitejā iekšējo par, par iekšēju tirgus jautājumiem un Maklārkins kundze. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Mums laika vairāk nav, jo mums ir jāpāriet pie balsošanas. Nē, ēna referenta pēdējā ir Maklārkins kundze. Pēc tam iespējams, ka komisijas pārstāvis varētu drusku pateikt, bet Maklārkins kundze, paldies! Vispirms es vēlētos pateikt, ka es atbalstu komisijas mērķus šajā plakustiesību kolektīvajā pārvaldījumā un to, ka ir jāsakārto nosacījumi tas būtu atbalstām tādā, tādā veidā, kā mēs eh, vēlamies izveidot digitālu iekšējo tirgu, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka noteikumu īstenošana dzīvē arī sakārto šo tirgu. Un tomēr Manders kungam vēlētos pateikt, ka es neapšaubu kunga ekspertīzi un arī radošumu, un tomēr es neatbalstu šīs vienas pieturas aģentūras ideju. Esmu tikusies ar ļoti daudziem interesantiem gan autortiesību turētājiem, gan māksliniekiem. Es uzskatu, ka šo, šīs idejas pamats ir tiešsaiste, internets, un ja mēs vēlamies izveidot atsevišķu aģentūru, tad tas būs vēl tikai papildus birokrātiskais apgrūtinājums. Uh, Tomēr uzskat, ka mums eh, vajadzētu uzmanību galvenokārt vērst uz eh, to, lai būtu tā saucamās eh, daudz teritoriālās licencēšanas iespēja iekšējā tirgū. Un tiešsaisti, mēs šeit runājam par tiešsaiti un mākslas darbu iespējām iegādāties tiešsaistē. Mums ir jāsakārto mm, tie noteikumi, lai mēs sakārtot daudz teritoriālo licencēšanu. Iespējams, ka vajadzētu aizliegt daudzteritoriālo licencēšanu, bet vajadzētu galvenokārt runāt par to, cik tas maksā. Un tomēr mēs varam eh, padarīt direktīvu labāk vairākos punktos. Domāju, ka mums vajadzētu būt eh, ļoti skaidrai idejai par to, ko nozīmē kolektīvā sabiedrība trešajā punktā. Iespējams, ka šīs direktīvas ietvars tādā veidā būtu ierobežots, piemēram, vai valdības aģentūras un privātās, privātu uzņēmumu būs iekļauti direktīvas aptvērumā, ja ne, tad kāpēc? Ja šie abi manis pieminētie spēlētāji netiks iekļaut direktīvas aptvērumā, tad tas izkropļos konkurence. 12. punktā nauda iet par naudu. Par naudu, kas šobrīd, jūs jau pieminējāt, miljārdus atrodas kolektīvā pārvaldījuma turētājiem. Un eh, es domāju, ka mēs eh, nevaram šādi rīkoties, piemēram, apvienotajā karalistē šis kolektīvā pārvaldījuma esošā nauda tiek nodota, ja tas nav iespējams pašiem māksliniekiem, tad citiem kultūras projektiem. Un tomēr uh, interešu aizstāvēšanas dēļ es domāju, ka kolektīvā pārvaldījuma naudai ir jātiek regulāri nosūtītai māksliniekiem. Un e, tas radīs māksliniekiem regulārākus ienākums, kas savukārt var pamudināt viņu radošumam plaut un zelt. Tāpēc mums ir jārunā par tādu radošo ciklu. Radošums, kas rada naudu, kas savukārt rada papildus radošumu. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Paldies visiem ēnu referentiem un eh, Martins kundze, jūs vēl vēlties atbildēt? Mums ir jāsāk balsot, es eh, atvainojos, ka nevaru jums dot ilgāku laiku atbildēšanai, bet Martins kundze, paldies, priekšsēdētāji kungs. Runāšu īsi. Vēlētos eh, pateikt, ka mēs esam ļoti priecīgi piedalīties jūsu komitejas sēdē un runājot par autortiesībām un blakus tiesību kolektīvo pārvaldījumu. Komisija uzskata, ka detalizētais un kvalitatīvais darbs, ko esam paveikuši sadarbībā ar parlamentu, ir ārkārtīgi svarīgs. Parlaments jau sen vēlējās redzēt šo direktīvu sagatavot, un beidzot, kad mēs esam sagatavojuši teksta priekšlikumu, parlaments ļoti intensīvi ir iesaistījies šīs direktīvas uzlabošanā. Un patiesībā šonadēļ es esmu vairāk atradusies parlamentā, diskutējot dažādās komitejās un nevis manā darba birojā komisijā. Iemesli, kāpēc esam runājuši par kolektīvajiem pārvaldījumu, daudz no ēnu referentiem jau to pieminēja. No vienas puses komisija ir izvērtējusi, ka šad tad eh, kolektīvais pārvaldījums kolektīvajā sabiedrībā nav īpaši labi pārvaldīts finansējums un sadarbība ar māksliniekiem arī varētu būt veiksmīgāka, un otra milzīgā loma, joma, kurā pēdējā desmitgadē ir radušās problēmas, ir tas, ka digitālajā iekšējā tirgu ir parādījusies pilnīgi jauna ideja par e, tiesību daudz teritoriālo licencēšanu tiešsaistē. Šīs divas lielākās problēmas ir tas, kāpēc mēs direktīvu esam veidojuši tādā teksta redakcijā, kā to šobrīd redzam, un tas ir ietekmējis arī direktīvas struktūru. Mēs runājam par visa veida kolektīvo pārvaldījumu un arī otrā daļa, kurā gal, runa galvenokārt iet par tiešsaistes problēmām. Šī otrā daļa lielā mērā ir saistīta ar kolektīvā pārvaldījuma un daudzteritoriālajām licencēm mūzikai. Vairāk no runātājiem jau pieminēja to, cik svarīgi ir runāt par audiovizuālā satura pārdošanu un par daudzteritoriālo licencēšanu. Nerunājot par šīm abām divām romām, tās ir pilnīgi divas nošķirtas jomas. Viena ir izpildītāju rokās un, protams, arī autoru rokās, un šī joma to parasti producenta licencē. Tur nav iesaistīta nec, menedžme, nec menedžeri, nec arī licenšu izsniedzēji. Un šā iemesla dēļ mēs šim aspektam nepiede, nepieskaramies direktīvā. Un tomēr mēs runājam par mūzikas izmantošanu audiovizuālos darbos. Piemēram, ja jūs vēlaties eh, lejupielādēt mūziku video filmiņai, klipam vai filmai, tad eh, uz to jau attiecās citi noteikumi. Varbūt detaļās neiedziļināšos, vēlētos tikai komitejas godātajiem deputātiem atgādināt sekojošo. Esam mēģinājuši rast pareizo līdzsvaru starp detaļām un vispārīgumu. Uh, lai nebūtu tā, lai mēs atrunājam ļoti daudz un dažādu kolektīvā pārvaldījuma iespējas dalību valstīs. Dalību valstīs ir dažādas ierašas, kādā veidā strādāt ar autortiesībām, kādā veidā e, blakus tiesību kolektīvais pārvaldījums maksā autoriem un māksliniekiem. Šā iemesla dēļ mēs mēģinājām detaļās pārāk neieslīgt. Un daudz jau šeit to teica, man ir vēlreiz jāatkārtojās par tiesību daudz teritoriālo licencēšanu un e-iekšējo tirgu. Mums ir jādara viss, lai tie, kuri izsniedz daudz teritoriālo licencēšanu, darītu to godprātīgi. Sabiedrībām, kas to darīs, būs jābūt samērā augstam tehniskajam aprīkojumam, un mēs vēlējāmies nodrošināt arī kultūras daudzveidību. Tālāk detaļās neiedzināšos, vēlējos tikai pateikt, ka komisija būtu ārkārtīgi priecīga un arī ieinteresēta runāt par detaļām. Par šo vienas pieturas aģentūru. Jā, iespējams, ka tas radīs papildus administratīvo slogu, bet eh, esam gatavi to diskutēt. Paldies! Well, thank you very much. Liels paldies! Mēs esam vienmēr priecīgi jūs redzēt eh, mūsu komiteja. Tagad Manders kungs darba grafiks, vai jūs gribētu pateikt, kādi ir nu, turpmākie termiņi? Un tad balsosim. Jā, Man ir jautājums komisijai, jo visi runāja par vienādiem noteikumiem, konkurenci, bet es zinu, ka tikai viena organizācija katra dalībvalstī, kur eh, ir jāmaksā, un, manuprāt, nav nekāds konkurents. Par eh, darba grafiku nākamnedēļ mēs nosūtam eh, ziņojumu tulkošanai. 25. aprīlī runājam par atzinu 14. mājas, grozījuma iesniegšanas termiņš. Balsojums komitejā 18. jūnijā, 9. jūlijas jūrī komiteja balsos par šo. Paldies! Atvainojiet, ka uh, nu, nācās nokavēt balsošanas sākumu laiku, vajadzēja nobeigt iepriekšējo darba kārtības punktu. Šodien ir viens balsojums atzinums par uh, kliniskiem izmēģinājumiem. Esam vakardien runājuši par visiem kompromisu grozījumiem. Es domāju, tagad varam uh, sākt balsot. Lūdzu, pārbaudiet, vai jums ir balsošanas kartītes. paņēma balsošanas uh, kartiņas vietā Tesko lielveikalu kartiņu.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 59 par. Par. Nu, tad uzreiz elektroniski pārbaudīsim, vai darbojas viss. Vai visiem ir kartiņas? Kolēģi aizmirst, tagad viņi ir pret. Beidzam balsot. 23 par 11 pret. Lūdzu, tad, tad, tad balsot pēc 61. par pret. Pieņemts. 62 par pret. Pārbaudām elektroniski. 20 pār 15 pret, pieņemts 63 pār pret. Pieņemts. 64 atsaukt, 65 pār pret. Pieņemts 66, 67 atkrīt, 68 pār. Pārbaudīsim elektroniski 68. Sākam balsot. Noraidīts. 16 par 18 pret. 16 pret 18 pret. 69. grozījums. Par pret. Noraidīts. 71 ar mutisko grozījumu, kur iesniedz Živēna kungs par pret atturas pieņemts. 72 par pret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 Pārbaudam 78. Sešpadsmit pār, astoņpadsmit pret, deviņpadsmit pret. 79 par. Par. Pārbaudam arī. 79 lūdzu. Uh, the vote's closed. Beidzam balsot. 17, 17. Noraidīts. 80 par pret pieņemts 81 dalīties balsojums. Pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par pret absolūtu uzvara. 82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 pret pieņemts. Labi, pārbaudam. Sam, simto sākam balsot. Uh, 2015 pieņemts. 101. Par. Pret. Par. Pret pieņemts. 102 par pret pieņemts. 103 par pret noraidīts. 104 par pret pieņemts. Tagad ir bloku balsojums. Meklārkins kundzes grozījumi ar mutisko grozījumu un arī jauns apsvērumu punkts. Visa pakotne. Kurš ir par? Pret. Atturis. Pieņemts. Viss bl bloks ir pieņemts. 113 par. Pret. Noraidīts. 115 par. Pret noraidīts 117 par pret pieņemts. Trešais kompromiss par pret pieņemts. 120 par elektrons pārbaudīsim 120. Beidzam balsot. Noraidīts.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 par pret pieņemts 124 par pret norēdīts 128 par pret norēdīts 130, 129 par pret norēdīts 130, 130 par pret pieņemts. 121. Tas ir tagad pārvietots. Pārviet 121 par pret pieņemts. 110 par Pārbaudīsim 110. Vote is open. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais un divpadsmitais kopā par pret pieņemts 113 par pret pieņemts 132 par pret pieņemts 133 ar mutes grozījumu par pret pieņem, atturas pieņemts. 114. grozījums par pret atturas pieņemts. 135 par pret atturas pieņemts. 136 par pret atturas noraidīts 137 par pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss par pret eh, pieņemts 15. par pret atturas pieņemts 16 par pret atturas pieņemts 140. grozījums ar mutiskiem grozījumiem un jaunu apsvērumu punktu par pret. Pieņemts. 142 par pret. Atturas pieņemts. 143 par pret. Atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. 149 par pret atturas pieņemts. 150 par pārbaudīs elektroniski. 15. 150 the votes closed. Beidzam balsot. Norādīts. 17 par 18 pret. 151 dalīts balsojums. Pirmā daļa par pret pieņemt. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 152 par pret atturas pieņemts. 153 par pret atturas pieņemts. 154 par pret pret 154 pārbaudam. Par eh, pieņemts 16 eh, pret 14. 156 par pret. Atturas pieņemts 157 par pret.

Noraidīts. 15 par 19 pret. 160 par. 160 par. Pret. Atturs pieņemt. 161 par. Pārbaudīsim 161. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 100 pār 15 pret 162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 167 pārbaudīsim šo. 167. Beidzam balsot. 14 pret 19 pret noraidīts. 168 par pret noraidīts. Nepieņemts. Pārbaudam. 168. 168. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 17 par, 17 par 17 pret. 169 par. Sākam balsot par šo. 69. I think this is another close vote. The vote's closed. 13 in favor and 21 against. 13 par 21 pret, skaidri norādīts. 170, 170 par pret. Pieņemts 171 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 171. Beidzam balsot. 13 par 21 pret. Kompromiss septītais par pret pieņemts. 174 par pret noraidīts 175 par pret tad vēlreiz par pret noraidīts 176 par pret pārbaudam 176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 19 par pret pieņemts, 20 par pret pieņemts, 21 par pret pieņemts, 180 dalīts balsojums, pirmā daļa par pret, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa par, sākam balsot elektroniski.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 18 pār 15 pret. Pieņemts. 183 pār pret. Atturas. Pieņemts. 184 pār pret. Atturas. Pieņemts. 185 pār. Pārbaudīsim. 185. Sākam balsot.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

40 pār pret. Turas noraidīts. 41 pār pret. Āturas pieņemts. 42 pār pret. Āturas pieņemts. 43 pār pret. Āturas pieņemts. 44 mūsu grozījumu pār pret. Āturas pieņemts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 pret atturas pieņemts. 48 mutisko grozījumu par pret, pret atturas pieņemts. 49 par pret atturas pieņemts. 50 par pret atturas pieņemts. 51 par pret atturas norādīts. 52 par pret atturas norādīts 53 par pret uh, par pret atturas nora, norādīts 54 par pārbaudīsim elektroniski 54. Pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. Tagad balsojums par uh, eh, galu balsojumu versiju. Sākam balsot. And we need to record this. Uh, votes closed. Beidzam balsot. Kolēģi pret. Pieņemts 19 pār 14 pret, un neviens nav atturējies. Liels paldies, Busoja kungs, par darbu. Un es zinu, ka jūs te iedoties NV komitei. Pirms jūs dodaties prom, lūdzu formāli apstipriniet ar balsojumu jauno kalendāru sesijām, kas tā tad ir izmaiņas, izmainīts 1. oktobra planē eh, par pret pieņemts. Liels paldies! Paldies visiem, kas šodien ieradās! Un tagad mēs ejam tālāk. Epats kundzes eh, atzinums. Atvainojiet, ka mēs esam iekavējuši laiku, bet nu ātri tiksimies cer šim cauri. Aicinu ievērot klusumu. Un mēs varam turpināt saļēt. Gebhārdis Kundze. Lūdzu, vārds jums. Iepazīstiniet mums ar atzinam grozījumiem. Pozicinā. Lielas paldies, priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Es vēlētos jums pateikties ar 51 grozījumu. Es varēju visnotaļ konstruktīvi un pozitīvi strādāt. Es domāju, ka esam līdz ar to sagatavojuši ļoti labu atzinumu par Eiropas industrializāciju, lai veicinātu konkurētspēju un ilgspējību. Es vēlētos vēlreiz atkārtot to, ko jau minēju iepriekšējo reizi. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka Eiropas Savienības iekšienē tagad tiek runāts arī par rūpniecības politiku. Krīzes situācija, kādā mēs pašlaik atrodamies, parāda, ka mums ir vajadzīgs tāds labs mīkslis starp pakalpojumiem un rūpniecību, tā lai mēs varētu uh, um, nosargāt uh, viens otru vājās puses, tā, lai attīstība Eiropas Savienībā būtu līdzsvarota. Tieši tāpēc uzskatu, ka šis atzinums ir ļoti nozīmīgs. Ļoti labi, ka mūsu iekšējā tirgus komiteja ir ieguldījusi šeit darbu. Galu galā šeit ir runa par iekšējo tirgu. Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienībā attīstība rūpniecības politikā ir ļoti atšķirīga, un uh, rūpniecības politika kā tāda ir visnotaļ dažāda. Es uh, vēlētos runāt par dažiem grozījumiem. Nevēlos šeit komentēt pilnīgi visu 51 grozījumu, bet varbūt es varētu paskaidrot, kāda ir bijusi mana vispārējā pieeja. Un uh, tāpat arī varbūt varētu nedaudz parunāt par kolēģiem, kas ir iesniegušos grozījumus. Vēlētos pateikties Kacimar Kakis kungām par ļoti daudzajiem pozitīvajiem grozījumiem, kas manu dokumentu ir ievērojami uzlabojuši, jo īpaši vēlētos uh, pieminēt uh, grozījumu, kas uh, attiecas uz manis tikko uh, izklāstīto, kur ir runa par um, to, ka rūpniecība ir ievērojami samazinājusies Eiropā un tieši tāpēc To vajadzētu veicināt un vajadzētu nodrošināt līdzsvarot tās attīstību Eiropā. Es pilnībā viņam piekrītu. Tas pats attiecas arī uz 26. grozījumu par banku atbalstu um, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ka to vajadzētu veicināt. Uzskatu, ka tas ievērojami atbilst mūsu komitejas nostājai, vienmēr esam ar lielu vairākumu par to iestājušies. Uh, Tāpat arī izglītības sistēmas un kvalitatīvai produkcijai un, un ilgspējīgai izaugsmē Eiropā to varu tikai un vienīgi atbalstīt. Vācijā mums ir bijusi ļoti laba pieredze šajā sakarā, un ja citas valstis ņemtu no mums piemēru, tad tas noteikti būtu ļoti labi. Īpaši vēlētos pieminēt Vaileres kundzes 45. Eh, grozījumu, kur ir runa par um, maksājumu uh, direktīvu. Tas jo īpaši attiecās uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet jo īpaši uh, ir runa arī par uh, rūpniecību kā tādu, vajadzētu nodrošināt, lai nevienam nav ilgi jāgaida uz finansējumu. Es vēlētos pateikties arī komiju kundzei Par 11. un 25. grozījumu tu arī iet tieši tajā pašā virzienā. Tika pieminēta pētniecība un jo īpaši novatoriski risinājumi. Protams, mēs nevaram konkurēt ar lēto produkciju, kas tiek sarežota citās pasaules daļās. Tieši tāpēc mums vajadzētu meklēt inovatīvus risinājumus, iestāties par pētniecību un arī par labu Eiropas tiesību piemērošanu. Mēs vienmēr par to runājam, un es varu šeit tikai un vienīgi piekrist. Jo iepiši vēlos piekrist Hendela kunga sagatavotajiem grozījumiem. Nu, varbūt eh, viņa formulējums tā īsti neiedarās manā ziņojumā, bet eh, uzskatu, ka ir ļoti svarīgi prasīt Eiropas klasteru politiku, tieši to es arī vēlos panākt. Mums ir vajadzīga līdzsvarota reģionālā un industriālā politika. Paldies arī uh, Rošfora kungam par 6. un 7. grozījumu. Mums ir ļoti būtiski ilgspējīgi attīstīt rūpniecību un uzkrāt resursus. To es varu tikai un vienīgi atbalstīt. Ar citiem grozījumiem man tomēr ir radušās grūtības. Un jo īpaši vēlētos pieminēt 4., 34., 38. grozījumu, par tiem mums noteikti vēl vajadzēs diskutēt. Šie ir grozījumi, kas runā par ļoti būtisku manu atzinuma daļu, un līdz ar to šo uh, būtisko daļu vai nu padara vājāku, vai arī pilnībā izdzēš. Uh, Es vēlētos, uh, lai mēs rūpniecības politikai pieietu tādā vispārīgā kopējā veidā. Uh, Un šeit es vēlētos atgādināt, ka rūpniecības politika ir ne tikai ekonomiskā politika, bet arī sociālā politika, patērētāja aizsardzības politika un ilgspējības politika. Pietikainens kundze to ir arī uzsvērs savos grozījumos. Tieši tāpēc būtu ļoti žēl, ja šis aspekts ar grozījumiem tiktu gluži vienkārši izsvītrots. Tas mums noteikti nevedīs nekur tālāk. Galu galā šī politika ir būtiska cilvēkiem, uh, būtiska pilsoņiem un patērētājiem. Galu galā mēs vēlamies, lai mūsu mazbērniem, mazbazbērniem paliktu normāla vīde, kurā var dzīvot. Tieši tāpēc es nevēlētos šo savu atziņuma daļu pavājināt vai vispār izdzēst. Tieši tāpēc arī esmu iesniegusi uh, eh, 49. un 40. grozījumu, lai stiprinātu šīs daļas. Es eh, uzskatu, ka mums vajadzētu šajā sakarībā domāt par eh, lielāku koordināciju uzņēmu nodokļu sistēmā visā Eiropā, jo īpaši tā ir, ja tas ir jādara ņemot vērā pašreizējos notikumus Kiprā. Galu galā Eiropas patērētāji ir jāņem vērā. Mums vajadzētu uh, To ņemt vērā visās eh, politikas nozarēs ir vajadzīga līdzsvarotība, taisnīgums un solidaritāte. Tieši tāpēc neuzskatu, ka ir pareizi, ka mēs šīs jomas izslēdzam. Mums jebkurā gadījumā vajadzēs par to runāt. Vēl es vēlētos atgādināt, ka saprašanās memorandā uh, Cita starpā tika eh, runāts par uzņēmumu nodokļa samazināšanu. Ir skaidrs, ka jo īpaši nodokļu sistēmā ir būtisks taisnīgums, jo rūpniecības politika nevarēs bez tā tikt galā. To esmu pieminējusi savā 49. grozījumā. Es vēlētos jums um, pastāstīt par Vācijas situāciju. Daudzās Eiropas Savienības valstīs šodien notiek vienlīdzīga atalgojuma diena. 22% algas atšķirība pastāv starp vīriešiem un sievietēm. Tas arī ir rūpniecības politikas sociāls aspekts. Mēs nedrīkstam to vienkārši atstumt malā. Uh, Šī vienlīdzīgā atalgojuma diena ir ļoti svarīga. Vēlētos atgādināt, ka Vācijā sievietēm ir jāstrādā par 80 dienām ilgāk, lai tās varētu saņemt tādu pašu atalgojumu kā vīrieši. Tas ir būtiski ne tikai pakalpojumu sfērā, bet arī rūpniecībā. Un tieši tāpēc esmu iesniegusi savu 40. grozījumu, kur es runāju par uh, minimālo algu, kas būtu jānosaka tiesību aktos. Es ļoti labi apzinos, ka ir iesniegti grozījumi, mēs noteikti par tiem spriedīsim ar mūsu kolēģiem, arī no Skandināvijas valstīm, jo tur ir pilnīgi cita sistēma, un viņi uzskata, ka šāds formulējums ir nepareizs. Bet uzskatu, ka vajadzētu atcerēties, ka 25 valstīs ir vai nu minimālā alga noteikta, vai arī ir uh, ļoti spēcīgi izteikti arotbiedrību līgumi darba ņēmējiem, un arī tajās valstīs, kur nekā tāda nav, notiek kustība šajā virzienā. Tieši tāpēc es ar entuziasmu vēlos eh, iesaistīties diskusijās par šo jautājumu. Uh, Es eh, saprotu, ka mēs strādāsim arī pie kompromisu grozījumiem. Es zinu, ka pastāv atšķirīgs viedoklis par šiem ļoti dažādajiem jautājumiem, bet es uzskatu, ka mums eh, izdosies sagatavot labus kompromisu grozījumus. Jo īpaši 1, 2, 3, 8, 19, 39 un 41 eh, grozījumu šeit vēlētos pieminēt, bet noteikti, ka Eh, ņemšu vērā arī citus grozījumus, lai mēs varētu sagatavot patiešām labus kompromisu grozījumus, kuros tiktu ņemta vērā šī visaptverošā pieeja šim tēmatam. Vēlētos pieminēt arī Luija Grēha ziņojumu. Eh, tas arī bija ļoti vērtīgs, lai mēs varētu tālāk iet ar šo mūsu visaptverošo pieeju šī jautājuma risināšanai. Lielas paldies, Gebhārdas kundze! Tagad uzklausīsim ēnu referentus, un pirmais teiksies komīkundze. Sī, grazie, prezidente, volevo anche Paldies! Es vēlējos arī pateikties Gebhards kundzē par paveikto darbu. Mana grupa var piekrist uh, arī jo, tam, kas ir minēts dokumentā un arī jo, par um, referents piedāvājumu. Par š... Paldies par. Uh, darbu. Mūsu grozījumā mēs vēlamies uzsvērt uh, dēmatus, kā jautājums, ko minēja arī referente, un arī uh, izcelt īpašus uh, aspekts. Iepriekšējā diskusijās Gebhards kundze arī runāja par ļoti daudz un dažādiem punktiem. Es gribētu tikai pieturēties pie dažiem. Uh, Kā jau tas tika teikts arī par pētniecību un inovācijas, uzskatu, ka, lai atjaunot ekonomiku, ekonomisko izaugsmi, kas tagad ir nepieciešama Eiropai un dalību valstīm, ka šis ir viens no svarīgajiem elementiem, kas mums ir jāmudina vēl vairāk, jāveicina vēl vairāk. Tas ir arī ļoti spēcīgs elements iekšējiem tirgumam. Ļoti svarīgi arī minēt, cik svarīgi ir izsekojamība mūsu uzņēmumiem, jo īpaši maziem vidēm uzņēmumiem. To jau arī iekļāvām, atceros, uh, pirmajās dienās, uh, kad uh, es tiku ievēlēta par deputāti, jau arī regulā mēs to iekļāvām, regulā par dažādiem marķējumiem, jo īpaši produktiem, kas bieži vien tiek viltoti, lai augst, labāk varētu aizsargāt patērētāju, šis ir ļoti būtisks elements. Ļoti svarīgi, lai būtu zināšanas, informācija, kur ir tiek ražots produkts un um, tādējādi tiek arī uh, kontrolēta industrija. Un tad vēl viens uh, aspekts, ko minēja arī referente, ir uh, algu vienlīdzība, un to pilnībā varu piekrist, nevaru nepiekrist, jo īpaši būdama sieviete, jo ir atšķirības starp sieviešu un vīriešu atalgojumu. Par šo es varu tikai atbalstīt simtprocentīgi, un kad mēs runājam par eh, reālām algām un darbiniekiem, es negribētu runāt tagad par uh, uzņēmumu brīvību, ka tā pati var noteikt. Uh, savu strādājušo skaitu un viņu algas. Taču ir jābūt šī vienlīdzība, ir nepieciešama atalgojuma vienlīdzība, tad minimālais, minimālā vienādā alga dažādās nozarēs. Tas uh, nav pareizais risinājums, jo ir jābūt brīvām sarunām par šo. Bet par to es domāju, ka mums vēl būs laiks arī runāt un padziļinātāk izskatīt vēl viens punkts, par kur nebija īpaši skaidrs. Vajadzēs eh, par to runāt arī par eh, šiem klasteriem, rūpniecības klasteriem, jo rūpniecības eh, līmenī tie uzlabo sinerģijas taču mums ir jābūt piesardzīgiem arī par to, kā veidojas šie klāsteri. Pretējā gadījumā tiek veikti dažādi vārnas, un kas varētu nodarīt kaitējumu pašai teritorijai, bet tie klāsteri iz, izvēlas sinerģijas un uh, veicina teritoriālo aspektu. Es šeit domāju par klāsteriem. Uh, kas tiek veikti gan jaunotās tehnoloģijas, gan tekstilu jomā, kur arī šie fiziskie teritoriālie aspekti ir visai mazi, kur tiek, ne, tiek paredzēta arī strādājošo nosūtīšana. Tas ir ļoti svarīgi, lai jānodrošina personu brīvā aprita. Uh, bet arī cilvēki, kuri vēlas strādāt savā teritorijā un savā uzņēmumā. Šajā teritorijā esmu pār šo klasteru figūru, esmu pārliecināta arī, ka viedokļa apmaiņa arī bija ļoti uh, konstruktīvi jo industriāla politika var attīstīties tikai ar izaugsmu. Tajā pat laikā es varu arī, kā itālieta vairāk, jūs uzsverāt vairāk vācu problēmas, mums ir problēmas tieši par maksājumu kavējumiem. Itālijā ir maksājumu kavējumu arī valsts sektorā, kavējumi pat vienu gada garumā. Uh, Tātad runa ir par divu. Ja tas nenotiktu, tad būtu vairāk nekā 200 uh, papildus darba vietas. Tāda ir, uh, diemžēl, problēma Itālijā. Eiropā mums tiek teikts, ka neesam visur laicīgi un tā tālāk, bet šeit tas tā nav. Mēs esam apstiprinājuši ļoti ātri šai komitejā direktīvu, bet problēma ir ar direktīvu ratifikāciju Dalība valstīs mēs varam izstrādāt brīnišķīgas direktīvas, brīnišķīgas regulas, eh, kas par laimī tā arī tiek darīts, bet ir par to jādomā, kā šie tiesību akti tiek īstenoti. Uh, Un to mēs arī redzējām ar pakalpojumu direktīvu. Atvainojiet, vēl pēdējais komentārs. Laikā, kad manā valstī vēl nav valdības un ir šī neskaidrība, tas vēl vairāk arī pa, eh, sarežģīja rūpniecības politiku, kas līdz ar to neveicina Itālijas izaugsmu un negatīvu ietekmi uz Eiropu. Paldies! Good, uh, Mr. Hatzimakakis. Kāds Markakis? Pozitīvi. Paldies, priekšādētāji. Es domāju, ka tas, ko tikko minēja komija kundze, un ko atkārtoja arī referente, ir pats būtiskākais, proti industrija ir jāsaldāla vienlīdzīgi Eiropā. Un šeit ir runa par pašu šo svarīgāko punktu mūsu diskusijās. Mēs nevaram skaidrot Eiropu jaunā neoimperialistiskā veidā. Uh, Protams, mēs nevaram atņemt arī visu pakalpojumu sfēru Kiprai. Vienlaicīgi, protams, mums ir jāiestājās par vienlīdzīgumu, par to, ka um, rūpniecība galvenokārt uh, atrodas eirozonā Eiropā. Es uzskatu, ka mums ir jāiet šajā virzienā, un Kiepkārdas kundzes, protams, vēlētos jūs arī apsveikt. Grozījumu skaits parāda, ka uh, atzinuma teksts ir bijis līdzsvarots, jo savādāk noteikti būtu bijis daudz vairāk grozījumu. Īpaši, ja runa par maksājumiem, mums vajadzētu būt daudz stingrākiem. Es skaidri vēlētos pieminēt 43. grozījumu, kur ir eh, runa par duālu apmācības sistēmu. Ir skaidrs, ka jaunieši, balstoties uz to, kā veidā, kādā veidā tiek sadalīta rūpnieciskā ražošana Eiropā, īstenībā viņi vairs nezina vēsturi Eiropā. Pēc Spānijā cilvēki pie tā ir pieraduši, bet ja mēs paskatāmies uz skaitļiem Portugālē un Spānijā, arī Itālijā un Grieķijā, uh, ir īstenībā dramatiski. Pašlaik ir pieejamas programmas, kur var mācīties no labākā. Duāla apmācības sistēma Vācijā īstenībā ir labs piemērs. Tieši tāpēc es uzskatu, ka 43. grozījumu vajadzētu šeit mm, cieši saistīt ne tikai ar rūpniecisko ražošanu, bet arī ar šīs ražošanas kvalitāti. Un kvalitāti var nodrošināt tikai tad, ja izglītība atbilst augstākajiem standartiem. To var panākt ar duālo apmācības sistēmu. Es ceru, ka komitejā šis grozījums tiks ar vairākumu atbalstīts. Ļoti daudz, kas jau tika pateikts, nevēlos šeit vēl ilgāk iedziļināties, uzskatu, ka esam viensprātis daudzos jautājumos. Rūlas kundze nav klāt, es nezinu, vai vēl kāds vēlas izteikties. Nu, es nerunāšu pārāk ilgi, nu, es vēlāk piedalīšos debatēs. Kopumā es piekrītu uh, vispārējām nostādnēm, jo īpaši tam, ko teica komija kundze par industriālo politiku un integrēto politiku un tādiem instrumentiem kā apvārsas 2020 un valsts iepirkums. Šķiet šie jautājumi ir iekļauti arī grozījumos. Nezinu, vai kāds ir no komisijas ieradies. Jā, šķiet, ka ir, bet eh, mums nav pārāk daudz laika atlicis. Vai jūs vēlēties tagad runāt? Jā. Ja? Nē, atvainojos. Jūs esat sarakstā. Dodu jums tēt vārdu. Patiešām atvainojos. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ļoti labi, ka mēs runājam par uh, rūpniecības politiku Eiropā. To teica mūsu referente, un es tiešām varu tikai to atkārtot. Esmu ļoti priecīga, ka industriālā politika vairs nav tabū. Izskatās, ka tāds tomēr bija vairāk gadu laikā šeit, eh, Brīselē. Iniciatīvas ziņojums, kā to mm, sacīja referente, uzsvers šo sāknis starp Eiropas rūpniecības politikas attīstību un iekšējo tirgu. Mēs arī pilnībā varam piekrist šai pieejai. Lai mūsu rūpniecības inst, eh, uzņēmumi Eiropā varētu izmantot pilnībā vienoto tirgu un tā priekšrocības, tad es iesniedzu vairākus grozījumus un atgādināju, kādi ir nepieciešamie rīki, lai varētu iekšējais tirgus realizēties, lai ātri notiktu uh, Eiropas likumdošanas transponēšana lai tiktu īstenot Small Business Act, kur arī ir noteikumi, kas veicina MVU attīstību. Manuprāt, tas ir roku rokā iet ar spēcīgu industriālo politiku. Tad arī stiprināt eh, sadarbību ar nacionālajiem mm, parlamentiem. Mēs zinām, cik tie ir ļoti svārīgi, jo īpaši, kad runājam par likumdošanas transponēšanu un īstenošanu. Es arī vēlējos vienā no saviem grozījumiem nosūtīt ļoti spēcīgu vēstījumu vienam ļoti veiksmīgam Eiropas industriālajam sektoram. Tāds ir tāds, nu, izcilības uh, rūpniecības sektors Eiropā. Atgādinu ka ir nepieciešams ņemt vērā arī šāda veida izcelības sektora uzņēmumu, kas veicina ilgtspējību, izaugsmi un Eiropas Savienības lomu stiprina arī starptautiskā tirzniecībā. Tie ir 3% no IKP <clears throat> ar vairāk nekā 400 miljonu apgrozījumu gadā un 1,5% darba vietu. Ļoti spēcīgs ir šis ekonomiskais īpatsvars, ko aizņem šī izcelības. Uh, uzņēmumu. Uzņēmumi, kas eksportē, kas joprojām aug, tās nav, tie nav tikai lielie zīmoli, kas mums nāk prātā, kad mēs runājam par Eiropas izcelību un uh, Eiropas uh, luksus industriju, bet ir ļoti daudz mazie vidēji uzņēmumi visā Eiropas Savienībā. Uh, kas koncentrē zināšanas, tradīcijas, profesionālismu, kompetences, kas ir ļoti augstas kvalitātes. Manuprāt, tas veido Eiropas Savienības identitāti un rūpniecības mantojumu, kā arī kultūrālo Eiropas mantojumu. Uh, Bieži vien šī maza video uzņēmuma, tāpat kā lielie uh, uzņēmumi, jau arī vairākus gadus ir Eiropas rūpniecības vēsturē, viņiem ir īpaši zināšanas, viņiem ir arī īpaši vērtības sistēma un kuriem ir izcili darbības rezultāti. Plus tur arī, protams, ļoti daudz darba vietas tiek radītas un ka līdz to šie uzņēmumi nevar tikt pārcelt uz citām valstīm. Tas ir ļoti svarīgi īpašajā laikā. Šajā Eiropas izcelības nozarēs ir ļoti daudz darba vietas, kuras var aizņemt jaunieši, kuriem ir arī uh, problēmas, varbūt uh, rāst, uh, atrast darbu pēc izglītība, pēc uh, diploma iegūšanas, kā arī šīs amatniecības, piemēram, nozarēs, viņi var rast ļoti labas iespējas arī Eiropas komisija savā darba dokumentā, kas izdots 12. gada septembrī par Eiropas augstākās kvalitātes rūpniecības uh, uzņēmuma attīstība arī uzsvēra šo uzņēmumu kvalitāti. Es arī gribētu, lai mūsu ziņojumā mēs nosūtītu šādu spēcīgu vēstījumu. Tātad gan lielie uzņēmumi tie ir, bet tur ir arī vesels tie, kas maziem visiem vidiem uzņēmumiem visā Eiropā. Šie uzņēmumi, kuri jāizceļ un lai viņi zina, ka mēs ņemam vērā viņu specifiku. Uh, C'est à leurs problèmes particuliers, les problèmes euh, de lutte contre la contrefaçon, de... Kā mēs viņus īpaši ņemam vērā, cīnāmies pret viltojumiem un tam līdzīgi ir jāpauž īpaši interese par šo nozari, kas aug un veicina konkrētspēju. Uh, well, running... Nu, man bail, ka esam mazliet iekavējušies. Es uh, zinu, uh, eh, pārstāvja no komisijas mūs ir ļoti rūpīgi uzklausījuši. Varu jums atvēlēt kādu minūti laika komentāriem. Liels paldies! Pirmkārtām es uh, vēlētos pateikties referentei par ieguldīto darbu šajā atzinumā. Ir skaidrs, ka mēs runājam par rūpniecības politiku Eiropā, bet uh, šie elementi, kas tik iekļauti paziņojumā, pašlaik tiek attīstīti tālāk. Un jo īpaši es vēlētos pieminēt uzņēmējdarbības pakalpojumu augstlīmeņa grupu, kas ir izveidota mūsu ģenerāla direktorātā. Tā jau darbojas uzņēmējdarbības pakalpojumu jomā. Protams, mēs saprotam, ka ir jāveic vēl daudz darba, jo īpaši attiecībā uz pakalpojumu sektoru, uz ražošanas sektoru un arī uz citām jomām iekšējā tirgū. Uh, esam maksājuma jomā jau ieviesuši dažādas e, tiesības tā, lai uzņēmumi sniegtu viens otram informāciju. Šādā veidā varēs nodrošināt lielāku likviditāti uzņēmumiem, kuriem uh, ir vajadzīgi finansējumi, um, kuriem ir vajadzīgi pašu resursi, un viņi viņiem naudas eh, plūsma ir samazināta līdz pat 800 dienām tādās valstīs kā, piemēram, manējā. Es vēlētos vēl pieminēt kādu ļoti būtisku jautājumu, kas neatiecas tikai uz ekonomiku, bet arī uz sociālo politiku. Un Eiropas Savienībai tas ir jātīsta. Vēl brīdinājums. Piektajā grozījumā ir atsauce uz um, tirgu atlasi, uz prioritātes rīcībām, uz sešiem tirgiem. Šeit nav runa par sešiem prioritāriem tirgiem, te ir runa par sešām jomām tirgū. To ir pieminējusi komisija un arī Eiropas Savienība tās attīstot uh, iekšējā tirgus likumdošanu un attīstot arī ārējās tirniecības politikas pasākumus. Tie būs jauni tirgi, kas pašlaik tiek attīstīti un kuru uh, izmērs tuvāko gadu laikā vairākas reizes palielināsies. Šeit nav runa par sešiem tirgiem, te ir runa par daudziem, vēl vairāk tirgiem. Paldies! Došu vārdu tagad pavisam īsi atkal referentei. Varbūt jūs varētu īsi komentēt tikko teikto. Laika grafiks ir tāds, ka mēs laikam balsosim 24. aprīlī. Vai jums ir vēl kas sakāms, Evelīna? Jā, es vēlētos um, izdarīt trīs īsas piezīmes. Ko es vēlējos um, teikt ar piekto grozījumu? Mums uh, vajadzētu rūpēties, lai mēs uh, neies, neizsakām šeit kaut kādas specifiskas piezīmes attiecībā uz rūpniecības politiku. Gal galā mēs nezinām, kāda būs tālāk attīstība, tieši tāpēc mēs šīs nozares nedrīkstētu šeit iekāt akmenī un teikt, ka te ir runa par sešām nozarēm, ko mēs vēlamies īpaši attīstīt. Ir jāsaglabā elastība. Mums vajadzētu paskatīties, kāda būs tālākā attīstība, kādas būs jaunās radošās um, iespējas. Uh, Tieši šī iemesla dēļ es arī vēlētos Legripas un Komī kundzei teikt, ka esmu izvairījusies no kaut kādu konkrētu jomu piemērošanas. Jūs pieminējāt amatniecību. Kopija kundze, protams, runā par tekstīlijām. Es būtu varējis pieminēt šeit eh, mašīnu būvniecību vai automašīnu ražošanu. Katram no mums ir savas prioritātes, pie kurām mēs noteikti paliksim, bet eh, mums nevajadzētu šeit sākt ar tām tirgoties. Tieši tāpēc es eh, nevēlējos šeit neko konkrētu pieminēt. Mums vajadzētu rūpēties par to, lai rūpniecības politika Eiropā ietvērtu arī šādas perifērās jomas, ko pieminēja Kācim ar Kākis kungs. Nevajadzētu šeit uh, pieļaut negodīgu konkurenci starp rūpniecības nozarēm. Nevajadzētu arī atbalstīt kādu rūpniecības nozari citu pastumjot malā. To es vēlējos skaidri pateikt. Pēdējais punkts. Kāds vienmēr kākis kungs, nu, nevajag man reklamēt eh, šeit industriālās sistēmas un duālo apmācības sistēmu. Es eh, esmu uzaugusi Francijā un es redzu atšķirības, es redzu, cik labi strādā sistēma Vācijā, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem. Tas nozīmē, ka viņiem ir ne tikai zināšanas galvā, bet arī uh, praktiskas iemaņas rokās, un tas ir ļoti būtiski, jebkurā ārodā. Es esmu pārliecināts, ka mana politiskā, pārliecināta, ka mana politiskā grupa man piekritīs, un es noteikti likšu plusiņu pie jūsu 43. grozījuma. Labi, balsosim komitejā par jūsu kompromisiem 24. aprīlī. Tagad eh, pievērsīsimies pirmajām diskusijām par kādu citu ļoti svarīgu jautājumu par tabakas produktu direktīvu. Hānslikas kundze būs mūsu referente šajā jautājumā. Šķiet, ka ir paredzēta prezentācija par ietekmes izvērtējumu. Došu vārdu Hānslikas kundzei, tad pēc tam uzreiz būs prezentācija, lai visi deputāti varētu saņemt vajadzīgo informāciju. Un pēc tam ir paredzēta pirmā diskusiju kārta. Saprotu, ka laika mums nav daudz, bet, nu, cerams, ka e, šī pirmā diskusija būs noderīga. Došu vārdu vispirms Hanzlikas kundzei. Komisijas pārstāvi Sešela kungs. Viņš ir Sanko e, ģenerāldirektora vietnieks. Okay. Uh, sorry, Mr. Rees is the director. I'm sorry, I was digging. Nē, viņš ir direktors, jā, neskatījos uh, pārējā virzienā. Labprāt uzklausīsim jūsu prezentāciju, bet vispirms došu vārdu Hānslikas kundzei. Ah, yes. E, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mm, Paldies, priekšsēdētāj. Branie głosu e, celem e, propozycji dyrektywy tytoniowej jest usprawnienie rynku. Šajā priekšlikumā mēs eh, vēlamies eh, sakārtot administratīvos aktus un vienlaicīgi runāt arī par patērētāju aizsardzību un veselības aizsardzību. Komisija apgalvo, ka viņi šeit nerunā tik daudz par smētēt, smēķētājiem, tā vēlas samazināt tabakas produktu pievilcību jauniem cilvēkiem, lai tie nekad nesāktu izmantot tabakas produktu izstrādājumus. Un, manuprāt, tas ir ļoti augsts mērķis, ja mēs vēlamies samazināt tabaks smēķētāju skaitu jaunu cilvēku vidū. Komisijas priekšlikumā ir ļoti daudz labu priekšlikumu un ir tomēr vairāk aspektu, par kuriem es vēlētos sīkāk diskutēt. Uh, un vēlētos par šiem jautājumiem diskutēt tieši šodien, jo klātesot šajās, diskusij, klātesot, klātesot šajās diskusijās ir arī komisijas pārstāvi. Ceru, ka tie varēs atbildēt uz maniem jautājumiem. Vispirms, komisija ir ierosinājusi savās idejās detalizēti atregulēt to, kādai būtu jāizskatās tabaks, tabakas cigarešu kastītei. Un lai tā atbaidītu nesmēķētājs un arī smēķētājus izmantot šajā tabakas eh, kastītē, šajā cigarešu kastītē esošo, iepakojumā esošo. Lai uz tiem būtu atbaidoši, atbaidošas fotogrāfijas. Tātad eh, bieži vien reklāmas kampaņās e, tiek rādītas e, skaistas veselīgas meitenes, un mēs vēlamies no tā atteikties. 90. gadu beigās Varšavas universitātē tika veikts pētījums par to, vai tiešām uz cigarešu iepakojuma vai tabakas e, iepakojuma uzdrukātais brīdinājuma teksts tiešām darbojās. Runa gāja par to, ka 4% sieviešu un 1% vīriešu tiešām atmet smēķēšanu, tāpēc, ka uz cigarešu iepakojuma bija brīdinoši uzraksti. Pār par 20% vīriešu un sieviešu mēģināja tieši šo brīdinošo uzrakstu dēļ samazināt savu cigarešu patēriņu. Tāpat būtisks aptaujotās skaits apgalvoja, ka viņi tagad jūtas labāk informēti par cigarešu smēķēšanas negatīvo ietekmi, tieši pateiktoties šiem brīdinošiem uzrakstiem. Bet eh, jautājums, vai tiešām ir kāda zinātniska pierādījuma par to, ka briesmīgas fotogrāfijas nopublicēšana uz cigarešu iepakojuma sniedz tādus pašus rezultātus. Un, eh, ja tā ir, tad kāpēc dalību valsts nevarētu šo, šos eh, briesmīgos fotoattēlus palielināt? Runiet par 7.6 punktu par eh, pievienotajiem, par pievienotajiem gar, mm, smaržas aditīviem. Vai ir kāda zinātniska data, kas ļauj mums domāt par šādu saistību? Varbūt, ka runājot par cigarešu paciņas, uz cigarešu paciņas nopublicētās fotogrāfijas procentu, vai ir kāda pētējuma, kā tas darbojās? Cigaretes ir kaitīgas veselībai, tas ir zināms visiem, bet kāds tad ir nolūks aizliegt cigaretēm pielikt, piemēram, piparmētru garšas pastiprinātājs, ja mēs neatliecam pašas cigaretes. Šīs cigaretes ar piparmētru garšu tad varēs nopirkt melnajā tirgū. Man, man tas liekas šokējoši. Tāpēc eh, vēlētos pajautāt, ko jūs domājat par cigarešu iegādi melnajā tirgū un par cigarešu kontrabandu. Dāmas un kungi, ja mēs aizliegsim cigaretēm pielikt klāta, piemēram, piparmētru garšu, tad šobrīd pērkot nelegālo cigarešu paciņu Eiropā, man šāda ir manās rokās. Tad jūs tātad vienā rokā man ir šie cigarešu paciņi, un otrā man ir piparmētru eļļa, kuru var nopirkt eh, internetā. Tātad var šīs cigaretes ar šo eļu apsmedzināt pretīgi smirdi. Jā, jā, es piekrītu, piekrītu, bet pa, pa, pa, paraugieties. Ir tas pats, kas uh, Šo, jā, smirt briesmīgi, es jums piekrītu, jā. Un tomēr nākamajā dienā šīs cigaretes tieši smaržos pēc mentola, un neviens šo metodi nav kontrolējis, tā tas arī darbojās. Jā, piekrīt Gephardas kundze pretīgi un atbaidoši. Šīs eh, cigaretes, jā, lūdzu, paņemiet arī jūs. Šīs cigaretes var nopirkt. Un, um, Jā, tieši tā, tieši kā jūs sakiet, tieši tā arī cilvēki visi reaģē smirdu, un šī eļļa ir arī mazliet lipīga. Šī smirdoņa ir šodien, bet rītā, rītā, ja jūs atvērsiet šo pašu paciņu, tai, tai būs ļoti patīkama mentola smārža, un sievietes to pīpē labprātāk nekā parastās cigaretes. Uh, Līdz ar to tas, ka tiek aizliegti garšas pastiprinātāji cigarēs, cigaretēs, es nezinu, vai tas ir adekvāts lēmums. Man ir vēl viens komentārs par attālo pārdošanu un par pārdošanu internetā. Un tomēr vēlētos dot iespēju arī komisijai iziet cauri savai prezentācijai, un tad iespējams pieminēšu vēl vairākas, eh, vairākus komentārus. Prieksēdētais, paldies! Jā, jūs eh, ļoti praktiski un lieliski no, eh, nodemonstrējāt. Šeit uh, tagad var redzēt arī internetā, tās ir es, ļoti tievās cigaretes, kuras drīz būs aizliegts. Jūs viņas nopirkāt Minskā, labi, tātad viņas Eiropā nav nopērta. Okay. Um, all right. well, look, um, uh, I'm, well, I... Tur ir rakstīts Minska virsū. Dosim vārdu tagad komisijai lai mūs iepazīstinātu ar šo ļoti nopietno tēmu. Tā tad dosim komisijai iespēju iepazīstināt ar jaunās direktīvas idejām. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs vienojāmies tā, ka e, mana prezentācija būs 20 minūtes, un pie tā es arī pieturēšos. Savā prezentācijā es esmu arī patiesībā izveidojis veselu lādīti ar interesantiem produktiem, un iespējams, ka to jums varēšu pēc tam parādīt pēc prezentācijas beigām. Tātad, kāpēc mēs vispār uzsākām ideju par jaunas direktīvas eh, izveidošanu? Jo patreizējā direktīva, kura tika pieņemta 2001. gadā, Un eh, kopš 2001. gada ir notikusi būtiska tirgus attīstība, ir parādījušies jauni ražojumi tirgu, ir parādījušās jaunas tirgus stratēģijas. Referenti jau piebilda, kādas ir šīs stratēģijas, bet eh, to ir daudz vairāk un tās ir daudz daudzpusīgākas. Protams, ir parādījušies jauni zinātniski dati, jo toreiz, pirms 11 gadiem, kad mēs pētījām tabakas ražojumus, patiesībā tikai 70. gados sāka pētīt tās briesmas, kādas ir tabakas pīpēšanai. Un 70. gados pirmo reizi Amerikas Savienotajās valstīs parādījās ideja, ka tabaka nogalina. Un tad zinātniskā zinātniskās aprindas sāka domāt par to, kā tabaka ietekmē ne tikai veselību, bet arī valstu ekonomiku un sociālos aspektus. Šobrīd ir apkopots ļoti daudz zinātnisko datu dažādās dalību valstīs, un mēs to vēlējāmies izmantot, veidojot jauno likumdošanas aktu tekstu. Visbeidzot, Eiropas Savienība, visas dalību valstis vienojās eh, pievienoties Pasaules veselības organizācijas eh, tabakas kontrolas konvencijai. Līdz ar to visas dalību valsta un arī Eiropas Savienība ļoti aktīvi darbojās šajā tabaks kontrolas konvencijā. Dalību valsts, kuras parakstīja šo konvenciju, uzņēmās zināmas pienākumus. Tagad eh, par tirgu. Kāds šobrīd izskatās tabaks tirgus? Iespējams, ka jūs neredziet, skaitļi ir ļoti mazā šriftā, bet eh, prezentāciju jūs varat saņemt vai nu elektroniski, vai arī papīra formā. Bet iz, izskriešu skaidrsiem skaitļiem. Cigaretes, tas ir galvenais tabaks izstrādājums tirgū, būtiskākais, un šis izstrādājums sastrā, sastāda 20, 89% no tirgus eh, daļas cigaretes 2010. gadā to kopīgā pārdošanas vērtība This is tax money as well. Tā ir. Mēs redzam, ka arī eh, akcijas nodoklis uz cigaretēm ir samērā liels, bet eh, pārba, pār. pār pārbaudot uh, cigarešu, cigarešu daudzumu, ir ārkārtīgi būtisks. Rulējamās cigaretes ir 23%. Un pieaugums no, 20, līdz, no 2000 līdz 2010 gadam ir 42%. Pīpējumā tabaka arī ir samazinājusies cigāri un cigarillas. Jāpiemin arī tas, ka tika izmainīti statistikas apkopojuma dati un e, ir tā saucamās eko cigareles, tāpēc e, situācijai es esmu pielicis šim procentam klāt zvaigznīti. Un tagad mazliet pāanalizēsim riskus un ekonomisko pīpēšanas ietekmi. Ir svarīgi pieminēt, ka direktīva mēģinās samazināt eh, smēķēšanas uzsākšanas atraktivitāti. Un raugoties to, kā tad cilvēki sāk pīpēt, vismaz Eiropā situācija ir tāda, ka lielākā daļa cilvēku sāk pīpēt ļoti jaunos gados. 15, 15, 15. Cilvēki sāk strādāt, cilvēki sāk pīpēt līdz 18 gadu vecumam. 70% no visiem pīpētājiem. 70% no pīpētājiem uzsāk šo darbību nesasniegdzot 18 gadu vecums un 94% līdz 25 gadu vecumam. Līdz ar to tieši uz šiem jauniešiem arī ir vērsta tabakas ražotāja reklāma. Kādi ir ves, draudi veselībai? Katru gadu apmēram 700 tūkstoši cilvēku mirst tabaks izraisītu slimību dēļ, bet mēs varam šo skaitli mazliet pārveidot un paraudzīties, cik gadus cilvēki dzīvotu ilgāk, ja tie nepīpētu. Tātad eh, tikai, smē, tikai rēķinot no dienas kurā cilvēks, kas ir spīpējis, mirst, līdz dienai, ko viņš nepīpējis, būtu nodzīvojis. Mēs runājam par 8,5 miljoniem dzīves gadu. Un eh, vidēji smēķētājs mirst 14 gadus agrāk. Un eh, sabiedrības veselībai izdotie smēķētāju ārstēšanas naudas līdzekļi ir milzīgi. Mēs runājam par 25,3 miljardiem eiro ik gadus. Un eh, zaudējumi sabiedrībai tiek rēķināti apmēram 8,3 miljārdu eiro, eiro gadā. Tātad cilvēki nestrādā, ir slimi, tabaks izraisītu traucējumu sakarā, un ja mēs vēlamies redzēt veselākus iedzīvotājus, tad tabaku tiešām vajadzētu samazināt. Tagad varbūt par pasākumiem. Ko darīt? Un ko mēs direktīvā esam iekļāvuši? Vispirms sastāvdaļas. Mēs vēlamies stiprināt uzraudzības un uh, ziņošanas sistēmu. Patreizējā direktīvas tekstā varbūt īpašas un regulā īpašas izmaiņas nav, bet mēs savā jaunajā likumdošanas aktā vēlamies to iekļaut. Cigarešu aizliegums. Cigaretes, pašrullējumās cigaretes un citi tabakas eh, produkti, kuros būs klāta pievienotās uh, pievienotās smaržvielas, tos nevarēs pārdot, un arī tādi tabaks izstrādājumi, kuriem ir ļoti liela toksicitāte vai bīstamība veselībai. Ir tādi tabaks izstrādājumi, kuros tiek pievienots cukurs, un tas netiks aizliegts. Nākamais iepakojums un marķējums. Tas ir otrs pasākumu kopums. Uh, būs jābūt 75% eh, no paciņas virsmas būs jāaizņem brīdinājumiem, un mēs mēģināsim atrunāt, kā tas izskatīsies, ja, protams, parlaments tam piekritīs. 75% no paciņas lielās virsmas būs jāaizņem brīdinājumam, un eh, būs arī, mēs aizliegsim arī tievās cigaretes, jo, kā jau šeit izskanēja, tievās cigaretes tiek pārdotas konkrētai patērētāju grupai. Nedrīkstēs būt nekādi reklāmas, knifi, un dalību valsts jau to ir parakstījuši, jo tas ir saskaņā ar patreiz spēkā esošajiem līgumiem. Raugoties uz direktīvas tekstu, ir skaidri redzams, ka mēs vēlamies sakārtot šo jomu. Protams, ne pirmo reizi runa iet par brīdinājumu uzrakstiem un bildēm. Patreizējā direktīva jau ļauj dalību, dalību valstīm pašām uz brīvprātības pamata tādus ieviest, un desmit dalību valsts to ir izmantojušas. Izsakojamība. Vēlamies nodrošināt to, lai ikvienas cigaretes ražošana ražošanai varētu izsakot no brīža, kad tiek ievākta cigaretes lapa, līdz brīdim, kad tā nonāk klienta mutē. Un eh, tad arī paši izmantotāji, paši pīpētāji varēs redzēt, ka produkts nav viltots. Tagad nākamā pasākumu kopa. Mēs vēlamies aizliegt eh, tā saucamo lūpas tabaku, ko zviedriski sauc snus. Mēs eh, vēlamies stiprināt eh, brīdinājums uz abām cigaretes lielākās virsmas pusēm. Mēs, un mēs vēlamies eh, aizliegt arī būtiskākos smaržinājumus. Nākamais ir jābūt arī cigarešu aizliegu, pārdevuma cigarešu pārdošanai jābūt aizliegtai līdz zināmam vecumam, un mēs vēlējāmies arī to paturēt direktīvā. Tā saucamie radošie tabakas produkti. Tirgu visu laiku parādās jauni, un mēs vēlētos, lai to palaišana tirgu vienmēr tiktu certificēta. Tabakas e, direktīvas un regulas noteikumi arī būs spēkā. Citi jauni ražojumi. Par šeit mēs varētu pieskaitīt tā saucamās elektroniskās vai elektriskās cigaretes. Mēs vēlētos um, noteikt nikotīna slieksni farmakoloģiskajiem produktiem. Un um, reālajā dzīvē tas nozīmē, ka ja nikotīna izstrādājumi tiek palaisti tirgū kā farmakoloģiski produkti, tad tiem būs jāaiziet visa farmakoloģiska ražojuma reģistrācijas ķēdīte. Tātad eh, mēs vēlētos, lai šie izstrādājumi, lai uz tiem attiektos farmakoloģiskā likumdošana. Un eh, tad ir tā saucamie zāļu izstrādājumi vai citu augu izcelsmes izstrādājumi tīpēšanai. Tātad pavisam drīz šādi izskatīsies cigaretes paciņa. Jūs redzat, ka brīdinājums ir samērā liels, un eh, tas arī ir visbiežāk izmantotā bildīte uz cigarešu paciņām šodien ar briesmīgām plašām. Un tagad noslēgumā pēdējās divas slīdītes par socioekonomisko ietekmi un par pārskatīšanu. Raugoties uz to, ko mums vajadzētu darīt un kādā virzienā virzīt mūsu izstrādātās politikas, tad ceram, ka pēc pieciem gadiem par diviem procentiem samazināsies smēķētāju skaits. Daži smaida un smīkņā, ka mēs neesam pietiekami ambiciozi, jo tiešām 2% neizskatās daudz, bet tas nozīmē, ka Eiropā par 2,4 miljoniem pīpētāju būs mazāk. Nākamais tabaks ražotāju zaudējumi ieņēmumu ziņā. Iespējams, ka ar to mums būs vēl jāstrādā, bet mēs vēlamies arī apkarot nelikumīgo tabak, krāpnieciskās cigaretes un tas savukārt varētu ietekmēt pozitīvi ieņēmumus. Un visbeidzot, kas būtu jādara sabiedrībai, kas būtu jādara valdībām? Protams, ieguvumu būs daudz, mēs dzīvosim ilgāk, mēs dzīvosim veselīgāku dzīvi, un ik gadu izdosies iekonomēt 9,4 miljārdi eiro par 5,506 miljoniem eiro katru gadu varēs iekonomēt uz sabiedrības veselībai atvēlētajiem līdzekļiem. Un, protams, bieži vien tiek izmantos tā saucamais teorētiskais risks, tie ir tie, kur uzbrūk priekšlikumam, ka manis piedāvātie 2%, kuri neuzsāks pīpēt, samazinās valsts ieņēmums akcijas nodokļa izsākuma teiksmē. Bet eh, šis arguments neiztur kritiku. Jūs varat iegūt papildus informāciju mūsu mājaslapā. Esam priecīgi atbildēt uz jautājumiem, vai tie tiktu uzdot rakstiski, un atbildēsim arī uz kancleks kundas uzdotajiem jautājumiem. Bet, eh, kā jau teicu, mums ir papildus pierādījumi, un eh, ietekmes novērtējumā ir izmantota burtiski simtiem zinātnisko pētījumu un zinātnisku rakstu. Un tagad eh, beigās varēšu jums parādīt produktus, es nezinu, ražojums. Es nezinu, vai mēs varam izmainīt, lai jūs varat redzēt, ko es jums šeit rādīšu. Paldies, saka prieksēdētājs. Tagad ceru, ka jūs varēsiet atbildēt uz mūsu jautājumiem. Mums laika vairāk nav, tāpēc es vēlētos eh, dot vārdu mūsu ēnu referentu kopai. Mums 12. ir jābeidz, mēs jau tāpat esam iek iekavējušies, jo pēc tam Meijera kungam vairs nebūs īpaši daudz laika. Paldies, paldies, eh, Hanfliks kundze, un jūs jau daudz pateicāt. Ēnu referentu grupa. Stīlers kundze, Šmita kungs, Enstrēma kungs, Bilana kungs. Godātie kungi un dāmas, burtiski kat, pāris minūtes katram, un tad mums būs iespēja par to diskutēt vēlāk. Štailers kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlētos pateikties arī komisijas pārstāvim par ļoti labi sagatavoto prezentāciju. Lieliski. Man eh, bija iespēja, kad es strādāju NV komitejā, uh, strādāt pie pirmās direktīvas 2001. gadā, 2002. gadā patiesībā. Tur mēs nācām klajā ar ideju par bilžu nepieciešamību uz paciņām, bet mēs redzam, ka tas darbojās ļoti labi. Tas priecē. Tāpēc e, šobrīd ir skaidrs, ka bija labi izmainīt paciņu izmaiņas. Mēs runājam par simtiem tūkstošu cilvēku, kuri mirst katru gadu miljonus cieši ir tā saucamā kroniskā obstruktīvā plaušas slimība, kas ir šausminoša slimība, kas ietekmē dzīves kvalitāti un liek mirt ātrāk. Un e, tie, kuri vēlas strādāt pie šā jautājuma, var izglītot arī savus vēlētājus. Protams, fakti runā paši par sevi. No jūs teiktā mums ir jāsaprot, ka tā ir lieliska iespēja sakārtot šo jomu un atbalsta ideju, ka briesmīgajām bildēm vajadzētu aizņemt 75% no paciņas virsmas. Es, protams, vēlos doties tālāk. Mums ir jāstrādā arī ar tabaks ražotājiem. Mēs zinām par tā saucamajiem zīmoliem un zīmols, ka tieši to vai citu cigaretu pīpēt ir cool, tas arī ietekmē cilvēku prātus un sirdis. Ja mēs varētu strādāt ar ražotājiem, tad tas būtu ļoti labi, bet apsveicu 75% ar briesmu bildēm. Hanfliks kundze jau teica, cik svarīgi ir strādāt pret reklāmu jauniem cilvēkiem. Ir tāda ideja, ka e, vajadzētu vispār uz paciņām nebūt nekam. Nākamais, e, kādai vajadzētu būt e, melnā tirgus apkarošanai. Dalību valsts, kuras ir ie ieviesušas briesmu bildes uz cigarešu paciņām, nav redzējušas būtisku melnā tirgus cigarešu pieaugumu. Hansliks kundze teica, es e, vēlētos tagad pieskarties NV komitejas prezentācijai, tur bija vesela uzklausīšana par cigarešu ražojumiem. Pasaules veselības organizācija runā par aditīviem, un NV komiteja arī par to runāja, kad no tiem vajadzētu atteikties. Uh, Nākamais tabaks ražotāju ražojumiem ir jābūt izsakojamiem. Un ir jāraugās, lai jauni cilvēki nekad cigareti neieliktu mutē. Tas ir tas, ko Kantliks kundze jau teica. Mums ir jānodrošina tas, lai cilvēki nekad nesāktu pīpēt. Tādējādi izvairoties arī no tabaks atkarības. Uh, Vēlējos tikai pavisam īsi, jā, jā, priekšsēdētāji kungs, jūs teicāt divas minūtes, bet drusku vēl par e-cigaretēm. Tas ir pilnīgi jauns produkts, kas parādījies tirgu. Ak, jā, jums ir šeit viena e-cigarete, e elektroniskā cigarete. Es eh, NV komitejā dzirdēju par šīm elektroniskajām cigaretēm, un eh, ir ļoti daudz cilvēku, kuri apgalvo, ka e-cigaretes ir ļoti interesants produkts jūsu paskaidrojums par to, ka ir noteikti cilvēku grupa un noteiktas vietas, kur tās var izmantot. Paraugoties uz šīm e-cigaretēm, e, atkarībā no nikotīna plāksteriem un kožājamajām gumijām šīs elektroniskās cigaret, cigaretes nav atrunātas no likumdošanas viedokļa, kā tās palaist tirgu, vai tas ir farmakoloģisks produkts vai nē. Uh, Mums ir nepieciešams to sakārtot, vismaz paraudzīties. Un tomēr elektroniskās cigaretes ir jāsakārto no likumdošanas viedokļa, jo cik daudz tajās ir nikotīna. Mēs nezinām, kas notiek, ja cilvēks pīpē tīru nikotīnu un tam nav darbas un citi kancerogēnie klāt. Mums ir par to jārunā. Līdz ar to Eh, šīs cigarešu regulas pārskatīšana ir iekavējusies, mums ir jādomā arī par patērētāju politikas izmaiņu, bet būšu priecīga turpmākām debatēm arī piedalīties ar savu viedokli. Paldies! E-cigaretes eh, tiek arī atrunātas medicīnas ierīču direktīvā bet varbūt par to runāsim vēlāk. Šmita kungs. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī varu atbalstīt direktīvu, bet ne visas tās daļas. Man domāt, ka ir jārod veidi neveicināt cigarešu lietošanu jaunu cilvēku vidū. Es esmu bijis smēķētājs, sāku visai agri smēķēt. Un es domāju, ka jā, kļuvuši tādi represīvākie kopš uh, smēķēšanas atmeš, atmešanas. Arī šajā komitejā un parlamentā kopumā ir jābūt ļoti līdzsvarotiem par to, kā skatīt šo jutīgo jautājumu. Ja šodien tiktu ieviest smēķēšana, tad tā vienkārši tiktu aizliegta. Tie, kur ir ļoti restriktīvi, viņiem par to vajadzētu padomāt, varbūt vienkārši aizliegt. Bet nu, es nedomāju, ka, tā ir vairāk, ka tas ir vairāk un viedoklis. Bet es tiešām gribētu uzsvērt šo aspektu. Bet es tiešām varu iet eh, nu, dienu tālu, lai uh, darītu visu, lai aizsargātu īpaši jaunus cilvēkus no smēķēšanas uzsākšanas. Uh, Nelegāla cigarešu tirzniecība arī ir ļoti būtisks aspekts lielākā nelegālā uh, tirzniecība ar legāliem produktiem, tieši ņemot vērtības, un tad ekonomiskie zaudējumi apmēram 10 miljardu eiro apmērā. Tas ir ļoti slikti. Tas ir ļoti slikti, kā. Ka Mēs neredzam uh, šo naudas uh, zaudējumu, bet, protams, šeit jau nav runa tikai par naudu, bet arī padomāt par, uh, kam tad šī nauda tiek tērēta. Es zinu, ka Olaf šeit arī daudz strādā. Mēs varētu varbūt paredzēt vēl kādus papildus pasākumus, palīdzēt Olaf darbā. Var arī piekrist, protams, pākešu mārķējumam, bet uh, paciņu marķējumam, bet, nu, tam jābūt arī proporcionālam, kā mēs to darām. Nu, jāpadomā, Eiropa jau nav no vienīgais kontinents pasaulē. Jā, piekrīt komisijai, ka arī tas raksturošā garša to nevajadzētu atļaut. Tas nav īpaši saprātīgi. Uh, ka varētu būt cigaretes, kurām ir, piemēram, zemeņu, pinekolādes garša. Nu, dažkārt ir grūti būt liberālim, kā jūs saprotat. Nu, Keins teica, ka ilgtermiņā mēs visi kļūstam par liberāļiem. Varbūt viņš teica kaut ko citu, bet, nu, ilgtermiņā visi būsim beigti. Jā, es to zināju, bet, nu, es mēģināju būt uh, asprātīgs. Nezdot, cik labi kā brītiem, bet, nu, mēģināju bet es arī to gribēju uzsvērt. Un vēl uzsvēru, ka nezinu, vai šeit ir kāds, kurš balsoja par to vai par tabaku subsīdijām uh, un to iekļaušanu. Nu, kāds to ir darījis, tad jūs nospiedāt nepareizo uh, podziņu, tad jums uh, nav nekas sakāms par šo direktīvu. Es esmu pret dubultiem standartiem. šī par šo zelēmo vai lūpas. Lūpas tabaku. Tā lūpas tabaku nav zelēmo. Tad, ja tas ir uh, iekšē tirgu, tad mēs, jā, varam atris, atrisināt dalību valstī, dalību valstīs, taču no mana viedokļa Bet nu ir arī vēl citi argumenti. Arī kolēģi noteikti par to runās. Es domāju, tas ir balstīts uz subsidiaritāti. Bija jāatkāp, tad, kad mēs uh, iestājāmies Eiropas Savienībā, un tad vēlreiz par to runāju. Es vienmēr esmu teicis, ka nevajag šeit iekļaut lūgs tābāku. Mēs to pašu varam atrisināt. Pretējā gadījumā eh, lietas tikai sarežģīsies es nesaku Zviedrijas valdība, kas man ir labi patīk, ir daudz darījis, lai uzlabotu situāciju, es to var atzīt, bet eh, lūkstāvāk šeit nevajadzētu iekļaut. Nu, ja kādi liberāļi jo izmanto, iekļauj, nu, lai viņi to dara. Bet, nu, tā ir atkāpe, tā ir nacionāla atkāpe. Paldies. Good. Mr. Engstrom, then. Thank you. Uh... plain packaging, uh, taking. Engstrēm kungs. Tad, nu, visu aizliegumi par garšām, par dzīvo cigarešu pārdošanu, labi. Mērķis ir samazināt smēķēšanas reklāmu tieši jaunu cilvēku vidū. Tas, protams, ir brīnišķīgi. Tas ir lētākais un labākais veids, e, kā samazināt smēķēšanu un cigarešu pārdošanu, ja jaunieši vispār nesāk smēķēt. Bet Komisija saka, un citi arī to saka, ka šeit mēs runājam par to, ka uh, jaunieši nesāks smēķēt, bet kā ir ar jau esošiem smēķētājiem? Ja diezin vai viņi atmetīs smēķēšanu tāpēc, ka paciņa kļūs nesmukāka. Lai nu cik efektīvi un veiksmīgi būtu šie pasākumi, vajadzīgi vismaz 30 gadi, pirms mēs redzam uzlabojums sabiedrībā un sabiedrības veselībā. Tik daudz arī laika vajag, eh, pirms jūs sākat slimot vai pat mirt no smēķēšanas. Taču ir arī pienākums skatīt, eh, ko mēs varam darīt. Uh, lai smēķēšana atmet esošie smēķētāji. Tas ir vienīgais risinājums, kā padarīt sabiedrību veselīgāku nākamo 30 gadu laikā. Tad man vēl ir arī jāsaka, ka mēs vēl neesam uh, vienojušies par zaļās grupas, par zaļo um, viedokli, pateikšu savu personīgo viedokli, esmu zviedrs. Jā, tas vieta daudz uzstājas. Zviedrija Jūs skatāties uz smēķēšanas rādītājiem. Vidējais rādītājs ir 28% Eiropas Savienības dalību valstī, 40% Grieķijā līdz, līdz 13% Zviedrijā. Vidējais radīties Eiropā 28, 28. Otrai labākai valstī 23%. Tad jūs redzat, ka tā ir ārkārtīgi liela atšķirība. Un arī daudz mazāki ir uh, uh, plaušu vēža izplatība. Tātad tas viss ir ļoti saistīts. Mazāk cilvēks mēķē, mazāk cilvēks slimo un mirst. Ir arī citi statistika zemākai, tad mīlestības rādītāji no smēķēšanai raksturīgajām slimībām. Tātad uh, tas arī uzlabo veselības sabiedrības stāvokli. Ļoti frustrējoši tās, ka komisija vispirms lēma liekt lūpas tābāku un tad selektīvi lasa zinātniskos pētījumus, vai vismaz citē šos pētījumus, lai varētu argumentēt savu izvēli. Es domāju, ka tas ir kļūdaini. Uh, Jo 700 tūkstoši cilvēku mirst Eiropā no smēķēšanas un saistītām slimībām. Ja pārējā Eiropa, izņemot Zviedriju, varētu um, sasniegt uh, Zviedru rādītājs, tātad mirstības skaits samazinātos vismaz uz, pī, uz pusi. Par to ir jārunā jāņem vērā zinātnē, objektīvi, protams, mēs esam eh, piekrītam, ka nevajag izmantot eh, nikotīna cigaretes, bet lūpu eh, tābaka nav tik bīstama. Bet <laughs> viss arī Zviedrijā to zina, un arī mana sieva pārspēja smēķēt, pateicoties uh, lūpu tabakai, un tas tiešām ir drastiski samazinājies šis meķēšanas izplatība, pateicoties lūpu tabakai. Jo, beigsies mēķēt, uzlabosiet veselību. Tas ir jāatstāj dalību valstu ziņā. Es piekrītu, protams, komisijas sacītajiem, ka pat ja mēs zinām, ka Tas viss ļoti labi darbojas Zviedrijā. Mēs nevaram būt simtprocentīgi pārliecināti, kā tas darbosies citās kultūrās, jo Zviedrijā lūptābāk jau ir 200 gadus. Tā jau ir tradīcija Grieķijā, Portugālē varbūt tas tā nav. Protams, tur es domāju, ka nacionālajām iestādēm ir jāpieņem šis lēmums, bet, kad jūs salīdzināt Zviedriju, ar Dāniju, Somiju, piemēram. Tātad mums šis smēķēšanas izplatība ir eh, tiešām par 50% mazāka. Ja kāds varētu ieteikt, vai kāds cits liels faktors, kā kāds cits, kas nav šī lūpu tabaks piemība. Un komisija saka, ja tiek pieņemti visi šie priekšlikumi un ja visi tie darbojas kā gaidīts, lai samazinātu 2% smēķētāju skaitu, uh, Bet ja mēs varētu nonākt līdz Zviedrijas līmenim, mēs saglabātu, mēs samazinātu vidēju radītāju par 50%. Tas, nu, ir pilnīgi skaidrs. Paldies! Tas viss ļoti jauki. Es vēlēs vienkārši dot vārdu ēnu referentiem visiem. Es vēlētos atgādināt viņiem, ka mums ir ļoti maz laika atlicis, bet mums būs vēl iespēja runāt par jūsu ziņojumu. Uzklausīsim ēnu referentus un tad pavisam īsi pārējos eh, runātājus. Bīlana kungs. Paldies, priekšādātāji. Šeit ir runa par eh, ļoti svarīgu jautājumu, Tātad eh, runa ir par tabakas produktu dokumentu. Es vēlētos pateikties mm, referentam. Šis jautājums, protams, ir tāds emocionāls un noved pie kaismīgām diskusijām. Tiek organizēti arī dažādi semināri par šo jautājumu. Un, ja mēs paskatāmies uz visiem Mm, iebildumiem, kas ir izteikti par komisijas priekšlikumu, es vēlētos vērst jūs uzmanību uz trīs punktiem. Pirmkārt, mēs visi piekrītam, ka tabaks smēķēšana ir kaitīga un var izraisīt smagas slimības, taču mums ir jāuzdod savu jautājums, vai direktīvā ieteiktās metodas ir pareizas un vai ar tā mēs varēsim uh, sasniegt vajadzīgo mērķi. Tāpat arī ir jādomā, cik izmaksās šie likumdošanas risinājumi. Ja mēs pieņemsim direktīvu pašreizējā formā, tas um, radīs smagas sociālas un ekonomiskās sekas vairākām dalību valstīm, atsevišķām dalību valstīm jo īpaši. Tas ietekmēs arī vairākas rūpniecības nozares vai reģionus dalībvalstīs. Wyrobami tytoniowymi i przemyt. Już teraz borykamy się z tym problemem. A... Ja mēs paskatāmies uz uh, kontrabandu uh, tabakas izstrādājumiem, tad mēs redzam, ka šo kontrabandas piedāvājums ir ārkārtīgi pievilcīgs. Situācija noteikti neizmainīsies. Radīsies um, noteikti nelegālās tirsniecības pieaugums, Mums ir jāskatās arī uh, uz um, tievo cigarešu tirdzniecību. Ja mēs tās aizliegsim, mēs noteikti radīsim problēmas, uh, jo palielināsies šo produktu nelegālā tirdzniecība. Tāpat arī tiks tirgot šādu produktu internetā. Pārobežu tirdzniecība pēc savas definīcijas ietekmē ietek, iekš, iekšējo tirgu. Uh, Tabakas produktu direktīvas mērķis ir samazināt smēķētāju skaitu, jo īpaši jauniešu un bērnu vidū. Manuprāt, tas nesaistās ar šo mērķi. Właściwego funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego. Uważam, że w toku prac. Mums vajadzētu nodrošināt, lai iekšējais tirgus e, darbotos e, pareizi. Tāpat arī mums ir uh, jādomā par dažādu šīs direktīvas aspektu pareizu piemērošanu. Paldies, kolēģi! Anesa, es nezinu, ir trīs runātāji runātāji sarakstā, bet noteikti, ka mēs 24. un 25. aprīlī vēl varēsim runāt par šiem jautājumiem. Es vēlētos tagad slēgt diskusijas. Vai tiešām jums ir kas vitāli svarīgs sakāms, jūs nevarat to pat paglabāt līdz 24. aprīlim? Šeit mēs runājam par dažādām iekšējām diskusijām, un es zinu, ka nākamais temats ir ļoti svarīgs, bet pirmkārtām mums jādomā par sekām, par seku izvērtējumu. Es eh, vēlētos jums atgādināt, ka mums uh, ir bijusi iespēja divreiz pieņemt reklāmas direktīvu. Uh, No sākumā tiesa eh, to atcēla, tāpēc, ka mēs neesam atbildīgi par veselību. Mums vajadzētu to noteikti ņemt vērā, un tieši tāpēc domāt par saku izvērtējumu. Otrā direktīva pat, tika paturēta, jo tā balstījās uz konkurenci un tika konkretizēti dažādi pasākumi. Šeit eh, ir tikai veselības argumenti. Konkurence, iekšējais tirgus, izņemot iepriekšēju runātāju, vispār netiek pieminēti. Par ko tad mēs īsti esam atbildīgi? Mēs neesam atbildīgi par veselību. Uh, Katrā likumā mums, protams, ir jāņem vērā veselība. Katrā, vai ne nu te būtu runa par automašīnām, gaisu vai jebko citu. Tieši tāpēc mēs šeit esam, tas ir mūsu pienākums. Taču mūsu kompetencē nav gatavot likumu, kas balstās tikai un vienīgi uz veselību. Tas attiektos uz seku izvērtējumu. Mums ir, protams, jādomā arī par veselo saprātu. Es uzskatu, ka arī Zviedru kolēģim ir taisnība. Uh, Mēs vēlamies aizliegt eh, snusu, jeb lūpas tabaku, bet eh, šķiet, ka šeit nav veikts vēl vajadzīgais saku izvērtējums. Mums ir vajadzīgi skaitļi, zinātniski argumenti. Mēs nedrīkstam šeit argumentēt tikai ar emocijām. Well, um... We figures, we es nezinu, vai mums ir dalībvalstu statistika. Mums nav īsti šodien nav daudz laika runāt, nu jā, mums vēl ir jāspriež arī par vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Ir 20 pāri, ir gan 10 pāri 12, mums ir jāspriež par ļoti svarīgu jautājumu, Gebhārdas kundas jautājums un Mairkunga jautājums. Mans ieteikums būtu šāds. Pirmam kārtām vienoties par Hanzlikas atzinumu. Protams, mums ir jāpieno vērtība Sanko atzinumam, un Hanzlikas kundze noteikti ņems vērā tikko minēto. Pilnībā jums piekrīt, mēs esam iekšējā tirgus komiteja, un tieši tāpēc Hanzlikas kundzes atzinums ir um, uh, jākoncentrē tieši uz iekšējā tirgus funkcionēšanu. Noteikti, ka kopā ar ēnu referentiem viņai tas arī izdosies. Toina un Korejas Kampos kungs un pārējie vēl vēlējās izteikties. Es varētu jums ieteikt vai nu piedalīties Hānzakas kundzes sanāksmē vai nosūtīt viņai uh, savu viedokli. Mums būs paredzētas garīgas, uh, garākas diskusijas 24. un 25. aprīlī. Mums vajadzētu tagad spriest par Meijēra un Gebhārdes uh, ziņojuma grozījumiem. Uh, Mums noteikti būs iespēja runāt vēl mans pieminētajos datumos. Došu vārdu tagad Hanslikas kundzei. Ja nav nekādu iebildumu, tad es gribētu, lai mēs vienkārši noslēdzam šo punktu un lai jūs informētu mūs par tālāko procedūru. Paldies, priekšādātāji! Es eh, vēlētos eh, jautāt sekojošo. 24. un 25. aprīlī Es gribētu, lai mums tiek atvēlēts vairāk laika šī priekšlikuma apspriešanai. Tika pieminēti vairāki svarīgi jautājumi no iekšējā tirgus viedokļa. Tos es vēlējos apspriest ar mūsu komiteju. Tāpēc es gribētu aicināt priekšsēdētāju atlicināt mazliet vairāk laika nekā šodien. 27. martā iesniegšu dokumentus tulkošanai, termiņš Grozījuma iesniegšana ir 6. mājas 2012. Esam paredzējuši balsot IMCO 17. un 18. jūnijā, un balsojums plenāras sēdē ir paredzēts septembrī 2013. gadā. Vēlreiz atgādināšu, ka vēlētos nākamreiz, lai šim jautājumam tik ļoti atlicināts mazliet vairāk laika. Lielas paldies! Jā, mums noteikti būs vairāk laika ja kolēģi būs gatavi strādāt ceturtdienas pēcpusdienā. Mēs nevarējām likt šo punktu pēcpusdienas sadaļā, tāpēc, ka visi kolēģi ne, nebūtu klāt. Bet es jums pilnīgi piekrītu. Mums noteikti būtu daudz vairāk laika, ja mēs varētu tikties ceturtdien pēcpusdienās komiteju nedēļā, lai spriest par šiem jautājumiem. Labi, tad slēgsim šo darba kārtības punktu un pievērsīsimies ļoti svarīgam jautājumam, tie ir vienot Eiropas tirniecības noteikumi. Mums ir divi referenti, kas strādā pie šī jautājuma. 338 grozījumi tika iesniegti pirmo reizi. Mr. Mayer. Mrs. Gephardt, are you ready to... Kurš sāks? Gephardt, Skonzavā, Meirkungs. Došu vārdu Hansam Pēteram Maieram. Šķiet, ka Gebhards kungs e, pirmā izteicās iepriekšējo reizi. Lūdzu, Maier kungs, sāciet diskusijas. Lielas paldies, jums patiešām taisnība. Priekšsēdētāja godājumā līdzreferentes kundze, kolēģi. Kā jau iepriekšējās diskusijās ir atklājies, Ievelīna un es uh, esam nākuši klajā ar pilnīgi atšķirīgu viedokli šajā jautājumā. Parlaments jau astotajā jūnijā 2008. gadā parlaments ar lielu vairākumu iestājās par uh, alternatīvu instrumentu. Uh, Tāpat arī atcerēsimies, ka 2013. gada 12. martā mēs pieņēmām lēmumus par, par alternatīvu strīdu risināšanu. Tas, protams, nerunā pretī e, komisijas priekšlikumam, jo šeit ir runa par pilnīgi citu tiesību jomu. Līdz šai alternatīvai un tiešsaistes strīdu risināšanai, līdz tā varēs stāties spēkā, un tas, protams, prasīs mazliet mm, laika, jo dalību valstīm vajadzēs eh, to ieviest un vajadzīgs būs arī laiks, lai patērētāji to visu saprastu un sāktu piemērot. Mums īstenībā nebūs nekāda sakarīga instrumenta. Mums ir, protams, dažādas reklāmas kampaņas, bet, kā mēs zinām, ar tām ir ļoti grūti kaut ko panākt. Tieši tāpēc ir steidzami vajadzīgs, lai mēs paplašinātu šīs opcijas lai nekas nestāvētu priekšā tālākai iekšējā tirgus atvēršanai. Es uzskatu, ka tas ir galvenais mūsu komitejas mērķis. Uh, komisijas saku izvērtējums par to tika gari spriests abās komitejās, un es iestājos, ka mums ir vajadzīga jauna pieeja. Uh, Uzskatu, ka svešvalodu izmantošana uzņēmumiem nesagādā tik lielas grūtības, lai pārdotu citās valstīs. Atcerēsimies, ka uzņēmumi uh, apkalpo apmēram 8 līdz 10 valstis, bet vairāk nē. Tas neve, tam nevajadzētu nozīmēt, ka galvenais čērslis tirzniecībā ir valodas. Uh, Atcerēsimies, ka arvien vairāk cilvēku izmanto datorus, un datoros um, galvenā valoda ir angļu valoda, un um, cilvēks lieto dators tajā arī runā, tāpēc tas vairs nav nekāds šķērslis. Uzskatu, ka um, tas nenozīmē, ka iekšējās tirgus netiek apkāpots mums ir kopēja vienota tiesību sistēma vajadzīga kas būtu tāds kā drošības karants patērētājiem un uzņēmumiem. Abām pusēm vajadzētu teikt, ka tā ir vienkārša sistēma, ar to esmu apmierināts, un e, tā mani vislabāk e, apkāpo pašreizējā brīdī. Protams, mums vajadzētu arī paskatīties, vai ir iespēja kaut ko atvieglot, vai mēs varētu uh, rīkoties bez eh, kaut kādas liega uzluk, uzlikšanas dalību valstīm, aicinot tās pilnībā pārņemt Eiropas tiesības. Mums ir jāveic pārbaudes, lai mēs nodrošinātu, ka eh, nepastāv vairs pretestība no dalībvalstu puses. Ir jāskatās, kur ir šīs robežas no dalībvalstīm. Mums ir jāatcerās, ka piecu gadu laikā situācija ir ievēr, ievērojami atvieglojusies nebūtu tā, ka nebūs labi, ja mēs izveidosim tādu instrumentu, kas būs alternatīvs instruments turpmākos 15 gadus. Šķiet, ka uh, turpmākos 15 gadus juridiskā komiteja strādās pie tādas kā Eiropas civila kodeksa izstrādes. Manuprāt, uh, direktīvas ir daudz ko devušas, bet tajās īstenībā nav iekļauts pareizais saturs. Tātad te ir runa par līgumu slēgšanu, par uh, līgumu izbeigšanu. Dalībvalstīm skaidri vajadzētu norādīt, ka līgumi drīkst tikt slēgti, ka tas uh, drīkst notikt arī elektroniskā veidā, bet šeit nav nekādu noteikumu par to, kādā veidā šie līgumi tiek slēgti un to mēs tagad vēlamies noregulēt ar materiālajām tiesībām. Šeit patērētāja direktīvā nav runa par strīdu risināšanu šiem sešiem mēnešiem, te ir runa tikai par uh, līgumu izbeigšanu. Mums šeit būtu jāiekļauj šādi noteikumi, un tad mēs būsim kaut ko paveikuši patērētāju labā. Negodīgi ir līguma punkti un garantijas noteikumi arī netiek iekļauti. Tas šeit nav paredzēts. Tas tā ir minimālā harmonizācija un pastāv milzīgas atšķirības starp dalībvalstīm. Kaitēm atlīdzināšana un procenti arī līdz šim nav noregulēti. Mēs nevaram arī šeit neko iekļaut, mēs varam mm, tikai dot kaut kādus alternatīvus piedāvājumus. Patērētāju tiesība aizsardzības direktīvā mums ir uh, ļoti detalizēta informācija par patērētāju informēšanu, bet nekas nav pateikts, eh, kas notiks, ja šie noteikumi tiks pārkāpti, un to mēs tagad vēlamies šeit norikulēt. Mums ir eh, noteikumi par to, kas notiek atsaukuma gadījumos, taču mums nav uh, nav uh, regulējuma citos jautājumos. Tāpat arī nav uh, nekādu noteikumu patērētāju aizsardzības direktīvā par noilgumu. Tad, kad uh, dalībvalsts piedāvā noilgumu, tad uh, tam uh, tam vajadzētu būt diviem gadiem, bet ir ieteikumi arī desmit un arī sešu gadu noilguma periodam. Tas noteikti patērētājiem nāktu par labu. Šeit nav runas par pilnīgu harmonizāciju. Atcerēsimies, ka dalībvalstis noteikti būs pret to. Ja runa par uh, grozījumiem, tad uh, to nav pārāk daudz. Es vienkārši vēlētos tādu vienkāršotu struktūru. Te ir jābūt vienai direktīvai ar vienu pielikumu, tāpat arī struktūrai ir jābūt pārskatāmai, tā lai šeit nebūtu nesik nodaļu, kurās ir grūti orientēties. Juristiem varbūt tas būs interesanti, bet patērētājiem tas nenāks par labu. Tāpat arī ir jānodrošina kontinuitāte attiecībā uz jēdzieniem. Ir ļoti daudz šādu jēdzienu, ko izmanto uzņēmēji un arī patērētāji. Mums nedrīkstētu tā būt. Tāpat arī ir jānodrošina, lai abas līgums slēdzēja puses būtu apmierinātas ar rezultātu. Protams, mums ir vajadzīgs augsts patērētāja aizsardzības līmenis, taču uh, No uzņēmēja puses ir vajadzīga arī laba administrācija, jo, ja tas labi nefunkcionēs, tad arī tas netiks piemērots. Jā, iespējams, mēs noliegumu varētu nomainīt no desmit uz sešiem gadiem. Nu, tad arī autoražotāji varētu visu izdarīt laikā. Informēšanas pienākumiem nedrīkstētu būt pārāk striktiem. Vēl divi punkti. Mēs zinām, ka uh, pašlaik uh, par līgumiem tiek sniegts ārkārtīgi daudz informācijas, un īstībā neviens to vairs nelasa. Mums vajadzētu arī skaidrākas definīcijas ieviest attiecībā uz juridiskiem terminiem, tā lai nevajadzētu vērsties tiesā. Mums e, vajadzētu nodrošināt, lai Eiropā ar vienu terminu tiek domāts viens un tas pats. Tāpat arī es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu ierobežoties tikai attiecībā uz tiešsāstas līgumiem. Mani uztrauc tas, kā mēs to varēsim noregulēt. Mums ir jāatcerās, ka ar šīm opcionālajām tiesībām mums ir bijušas jau ļoti lielas grūtības šie tiešsaistes līgumi mums varētu būt tāds kā vingrinājums, un ja mums izdosies to paveikt, tad mēs varēsim arī strādāt pie parastajiem līgumiem. Uzskatu, ka tas viss ir paveicams. Viss, ko esmu ieteicis, ir tikai grozījumi. Mēs vēlamies, lai iekšējais tirgus atdzīvotos un lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Mēs vēlamies piedāvāt patērētājiem tādas iespējas, kādas viņiem pašlaik nav ir skaidrs, ka iekšējais tirgus nefunkcionē pilnīgi visās valstīs. Un šeit mēs varētu likvidēt vienu šķērsli, un ja mums tas izdosies, tad tā direktīva, šī direktīva noteikti būs sasniegusi savu mērķi. Mums ir ļoti daudz dažādu atšķirīgu šķēršļu, bet vienu šķērsli mēs šeit varētu samazināt vai pat vispār dzēst. Tāpēc es uzskatu, ka Tas ir ļoti labs pamats līgumslēgšanai iekšējā tirgu un nāks par labu visiem patērētājiem. Tagad dodu vārdu Evelīnai Gebhardai. Paldies! Man ir atlikušas tikai piecas minūtes, Vienā punktā es varu piekrist Pēt, Hansam Pēteram Mairam, proti mēs neesam viensprātis. Tas ir vienīgais, kas mūsu eh, starpā ir vienojošs. Ir skaidrs, ka Eiropas parlamenta rezolūcijā mēs esam teikuši, ka mums ir jāpārbauda eh, alternatīvās sistēmas. Mm, ietekmes izvērtējumā tika pierādīts, ka šis uh, ceļš ir iespējams. Ietekmēs izvērtējuma rezultāti parādīja, ka Eiropas komisija savā izvērtējumā m, mm, nav ņēmusies vērā tajā ļoti daudz trūkumu. Un ir jāatcerās, ka šie trūkumi ir saistāmi gan ar patērētājiem, gan ar uzņēmumiem. Uh, Man nebija vienkārši darbs, man bija ļoti daudz sarunu ar ļoti dažādiem patērētājiem, patērētāju organizācijām. Tikos arī ar ļoti daudz uzņēmumiem, uzņēmēju organizācijām. Un mm, lielākais vairākums man teica, ka e, saskaramies ar milzīgu problēmu šajā komisijas priekšlikumā ar šo 28. režīmu, kas tiks piedāvāts mm, šīs opcionālais strīdu risinājums. Es šo kritiku uztvēru nopietni, un tieši tāpēc es arī lūdzu, lai ietekmes izmērējums tiek vēlreiz pārbaudīts, ņemot vērā šos mūsu rezultātus. Man īsti vairs nav laika vēlreiz to visu atkārtot, jūs to visu varat izlasīt. Tiek pieminēti divi galvenie argumenti, kāpēc šis 28. režīms būtu jāievieš. Darījuma izmaksu samazināšana, nu tā īsnībā nav taisnība, tiek teikts, ka uh, patērētājiem būs mazāk jāmaksā. Nu, te ir tikai runa par 0,04 līdz 0,07%. Jūs varat to izlasīt uh, ietekmes izvērtējuma 117. lapusē. Nāsmu pati to izdomājusi, šis skaidrs nav izrādes kā tur no gaisa. Ilgu laiku domāju, ko tad es varētu darīt. Daudzi, ar kuriem es runāju, teica, mēs to negribam. Šeit varu piekrist Hansam Pēteram Maijeram. Nav pareizais veids šādā veidā rīkoties. Ir uh, vairākas lietas, kas nav paredzētas patērētāja aizsardzības direktīvā un par kurām mums būtu jārunā. Tāpat arī ir skaidrs tas, nu vismaz divas lietas ir skaidras, ka pilnīgas harmonizācijas ceļš, kas eh, tika izmēģināts, eh, izgāzās dēļ, dēļ padomis. Taču mēs nedrīkstētu arī aizmirst to, ka komisijā ir arī mazākums, kas ir pret šādu sistēmu, alternatīvo sistēmu, kas bloķē šādas sistēmas pieņemšanu. Tieši tāpēc mums sev ir jāuzdod kād, jautājums, kādas tad mums ir iespējas, vai šī ir tā pilnā harmonizācija vai arī alternatīvā sistēma. Kopā ar Švābu kungu ar patērētāju aizsardzības um, direktīvu mēs mēģinājām veidot tādu kā jaukto harmonizācijas sistēmu, lai paskatītos, cik tālu mēs varam iet. Un es domāju, ka šeit eh, parādās vislielākās izredzes, jo šeit gan patērētāji, gan uzņēmumi varētu mums pievienoties un iespējams mums ļautu pārvarēt šo dažu dalībvalstu blokādu padomē. Tieši tāpēc esmu mēģinājusi veidot alternatīvu ceļu. Patērētāju tiesību direktīvā, protams, izgāzās šīs līgumtiesības un līdz ar to neparādījās nekādas alternatīvas. Es vēlētos ieviest tādu alternatīvu, kas darbojas. Pilna harmonizācija atkrīt, jo dalībvalstis nepiekrīt, alternatīvā sistēma arī atkrīt, jo dalībvalstis nepiekrīt. Un es šeit nāku klajā ar kaut ko pavisam citu. Man šeit atkal ir jāpiemina Andrēs Švāps, Esmu no viņa kaut ko nošpikojusi. Viņš vienmēr saka, ka viņš no manis špiko, bet es šoreiz esmu kaut ko paņēmis no viņa. Esmu eh, tabulā izstrādājusi to, eh, kā es eh, iztēlojošu alternatīvu. Esmu paņēmusi to no patērētāja aizsardzības direktīvas. Esmu paskatījusies, kā mēs to varētu atrisināt eh, vertikālā veidā, tā lai mēs varētu šo situāciju risināt pakāpeniski. Esmu ieteikusi piecas nodaļas. Tad, tad ir runa par eh, apmēru har harmonizācijas līmeņa definīcijām, otrais garantijas precēm un digitālajām saturam, komerciālās garantijas, eh, at piesaistītie pakāpojumi un vispārēji nosacījumi. Esmu izstrādājusi arī vairākus grozījumus, kuros esmu pārņēmusi šo sistēmu. Eiropas komisijā ir ļoti daudz šādu nosacījumu, un šajā priekšlikumā to es uzskatu par pozitīvu. Nav jau tā, ka komisijas priekšlikumi kā tādi būtu slikti, bet šī pieeja uh, varbūt nav īsti pareizā. Tieši tāpēc esmu ielikusi to šajā jaunajā sistēmā. Liels paldies, Šāba kungs, par piedāvāto ūdens glāzi. Es vēlējos atvēlēt mazliet laika ēnu referentiem, saka priekšsēdētājs. Priekš, tulki ir atvēlējuši mums vēl desmit minūtes. Mm. Es vēlētos labāk izskaidrot šo savu jēdzienu. Es nevēlējos jums vienkārši uzreiz atņemt vārdu, bet uh, man patiešām tas patīk. Manuprāt, tā ir tāda vēsturiska attīstība pie šī dokumenta. Paldies tūkiem, saka priekšēdētājs. Kroits, mans Rūlas kundze un Foks kungs vēlas izteikties. Wir haben zwei Entwürfe, die nicht äh, zueinander passen. Jā, mēs redzam, ka šeit ir divi referenti, kas tā īsti nevar sadarboties. Redzam, ka pastāv atšķirīgas kultūras Eiropā, tiesību kultūras. Mēs vienmēr sūdzamies e, par to, ka tiešsaistes darījumi un līgumi e, netiek kaut kādā veidā noregulēti. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs uh, labāks iešais tirgus, ir jānodrošina iespējas tām dalībvalstīm, kas vēlas izmantot eh, dažādus piedāvājumus internetā. Vajadzētu veicināt uzticēšanos. Mēs šo uzticēšanos eh, varētu uzlabot, ja, mm, piemēram, maltietis un vācietis zinātu, kādas tiesības un pienākumi Eiropā viņiem pastāv, ja kaut kas tiek pasūtīts un pārdots. Tieši tāpēc es uzskatu, ka Meijera kunga izmantotā pragmātiskā pieeja ir pareiza. Tā ļautu mums arī uh, pārliecināt padomi. Šīs, eh, šie kopējie Eiropas tirzniecības noteikumi dotu patērētājiem labākas iespējas varētu redzēt, kādas ir šīs garantijas un varētu nodrošināt arī labu līdzsvaru starp pārdevēja un pircēja interesēm. Šeit var arī ļoti labi redzēt, kā e, tas tiek noregulēts. Ja mēs paskatāmies uz šo 28. režīmu, ja tāds pastāvētu un ja to akceptētu pārdevēji un patērētāji, tad es domāju, ka būtu veikt jau pirmais solis. Tas attiecās arī uz tālpārdošanas no nu, darījumiem, jo tas attiecas, protams, uz iekšējo tirgu. Ja vācietis vēlas slēgt kaut kādu darījumu ar Maltu vai Franciju, tad mm, ir jāizlem, kuras tiesības tad, tad tiks piemērotas. Un bieži vien ir vajadzīgas plašas zināšanas par juridiskiem režīmiem. Uh, Uzskatu, ka Maīra kungs ir paveicis labu darbu, viņš šeit runā par terminu vienkāršošanu, par definīciju saskaņošanu, tas viss nāks par labu patērētājiem. Gebhards kundze. Iespējams, ka jūs esat mēģinājusi paveikt ko labu, bet es nezinu, vai ar jūsu priekšlikumu mēs varēsim sasniegt mērķi. Mēs redzam, ka ar Švāba kunga priekšlikumu, diemžēl, nekas neļauj mums virzīties uz priekšu. Atcerēsimies, ka Eiropā pastāv atšķirīgas tiesību kultūras. Mums nav uh, Eiropas um, Savienoto valstu, mums ir daudzveidība Eiropā, bet ja mums izdotos kaut ko panākt iekšējā tirgu, kas veicinātu uzticēšanos, kas pavērtu iespējas, tad tas būtu pirmais solis. Mēs, protams, varētu paskatīties, kā tas izskatīsies tālāk. Es uzskatu, ka tā ir laba pieredze, un es atbalstu šādu pieredzi. Much, Ashley Fox. Ashley Fox. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, tad mana grupa un es esmu veicinam iekšējā tirgus eh, attīstību, esmu ļoti uh, skeptisks pār šo kopīgo tiesniecības likumu, un to arī apstiprina veselības pārbaude, ko arī veica Eiropas parlaments, un arī uh, um, komisijas ietekmes novērtējumā ir uh, trūkumi. Par to esam jau runājuši komitejā, un tur ir nopietni trūkumi. Uh, veselības pārbauda identificēja problēmas komisijas uz uh, pieņemtajos uh, transakciju izmaksās netika arī minēti ievērojams izmaksas. Manuprāt, šie eh, rezultāti nav objektīvi. Tā ir komisija, kas pārņem to daļu, kur tā vēlas, lai sasniegtu konkrēti rezultāts. Nedomāju, tas ir pieņemami. Es ļoti respektēju Meijer kungu un arī Kreutzmann kungu, kad viņi, viņi saka, ka viņi grib uzlabot uh, vienotā tirgus darbība, bet viņi teica, ka kopīgās juridiskās sistēmas trūkums ir uh, šķērslis. Es pilnībā nepiekrītu, jums nav neviena pierādījuma to apgalvot. Apvienotāja karalistē mums ir trīs dažādas juridiskās sistēmas. Viena ir Anglijai Velsai un uh, otrā tre, Skotijai un trešā Ziemeļīrijai. Tas neliedz nodrošināt izniecības starp šīm uh, visām trim zonām. Manuprāt, tas, ka dažādas juridiskās sistēmas ir tirdzniecības čērslis, ir tikai aizbildinājums, lai paredzētu vēl vairāk Eiropas. Tam varētu būt savs labums, bet eh, tas nesamazinās tirdzniecības barjeras. Gebhards kundzes pieeja izskatās daudz saprātīgāk un praktiskāka. Es varat, mēs atbalstīsim viņu, grozot šo priekšlikumu. Nu, man te runa trīs labs pušgarumā, es nedomāju, ka jūs gribat man tik ilgi klausīties. Paldies. Tieši mēs varam jūs vārdā izdalīt, izsūtīt jūs, jūsu runu, dāmas un kungi. Es atvainojos ka mēs tiešām esam daudz darījuši šorīt. Nu, es uh, teicu, kādēļ tas ir vien tāds gandrīz vienmēr ceturtdienās no rīta. Būtu ļoti lieliski, ja viss būtu pieejami pēcpusdienā. Taču es domāju, ka bija ļoti labi uzsākt diskusijas par šo priekšlikumu. Bija diskusijas šeit. Runājam ar sekretariātu, kā mēs skatīsim grozījums par šiem dažādajiem priekšlikumiem, jo uh, cilvēki, piemēram, Foks kungs vēlēsies grozīt Gebhards kundzes priekšlikumu, mums ir jāidentificē šie grozījumi, un arī Gebhards kundze mums piedāvāja liederīgu struktūru, um, ar kādu strādāt, un arī Jāna referenti noteikti par to vēl runās. Es laika vairs nav, starmēja kungs uh, atvainojos, bet jums nebūs iespēja aizstāvēt savu priekšlikumu, bet, nu, būs vēl noteikti nākamā reize. Uh, abu referentu vārdā, tad nu norādīšu, kas notiks tālāk. Tagad ir izniegts ziņojums, grozījuma iesniegšanas termiņš 23. aprīlis. Grozījumi tiks skatīti 29. un 30. maijā. Tad vēl ir arī kompromisa grozījumi, un šajā struktūrā tie varētu būt visai atšķirīgi būtu, būs jālem, kā tad mēs 8. 9. jūlijā organizēsim balsošanu. Bet nebūs nu, diskusijas par šo, un tam noteikti būs arī ietekme uz uh, darba grāfiku. Gebhardas uh, kundzes priekšlikums, tā, protams, ir jāapdomā. Mēs varam pateikties jums abiem. Maier kungs, Gebhards kundze, kādi komentāri, ne? Nav komentāri, labi. Labi nicht äh, nach dem Tabak drankommen das nächste Mal. Nu, varbūt mēs nākamreiz varēsim to apspriest, cerams, ka mums dos vārdu. Nu, jā, mums vajag uh, deputāts, kas te būtu. Pēcpusdienā mums bija vesels stundu, jo referenti nav pieejami. Īpaši paldies tulkiem par to, ka ļāvāt mums izskatīt šodien visu jautājumus. Tiekamies trijos kad būs vēl trīs atzinuma ziņojumi. Sāksim ar trešo valstu precēm un pakalpojumiem valsts iepirkumā. Maierkungs atkal būs atpakaļ pēcpusdienā un runās arī par brīvu piekļuvu uh, tiesvedībai. Paldies visiem! Un tiekamies vēlāk!